Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Could I, um... Labdien, dāmas un kungi. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, jo man ir liels prieks, ka mūsu vidū varam sveikt uh, Karlu de Guhtu. Un viņš būs gatavs atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Mēs varētu varbūt sākt, un es ceru, ka drīzumā ieradīsies arī pārējie deputāti, vismaz daži. Uh, tikai dažas formalitātes Vai mēs varētu pieņemt darba kārtību, lūdzu, kas ir izdalīta? Paldies! Nav nekāda paziņojuma no manas puses. Ir uh, iekļauti 26. oktobra sēdes uh, protokols, un uh, mēs cerams varam uzreiz pāriet pie 4. punktu un uzklausīt komisāru de Guhta kungu. Un pēc tam varēsiet uzdot jautājumus. Vispirms gribētu sveikt jūs, de Guhta kungs, šeit iekšējā tirkus komitejā. Uh, jo pat ja mums uh, nav uh, tieši likumdošanas darba saistībā ar jums, tad jūs zināt tomēr, ka mūsu komiteja ļoti labprāt skata, kāda ir globālā ietekme tam, ko mēs darām globālajā tirgu, iekšējā tirgu un standardizācijas, patērētāju un produktu drošība. Uh, Un Šaldamos kundze ir šeit mūsu referente. Tātad šeit eh, ir tieša saikne starp to, ko darām mēs un ko darāt jūs un jūsu dienesti. Tātad liels jums paldies par to, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu ierasties šeit un dalīties ar mums eh, jūsu idejās, jo mēs pavisam nesen atgriezāmies no ļoti veiksmīga brauciena uz Indiju un eh, pirms diviem gadiem mēs bijām ASV Tātad eh, ir liels prieks eh, jūs sveikt šeit, un man ir liels prieks, ka varu jums eh, dot vārdu, un pēc tam dosim vārdu arī deputātiem. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Šomēnes Eiropas komisija pieņēma savu paziņojumu Tiesniecības politikas nākotne. Uh, tirzniecību un izaugsmi. Un es Intu komitejā sniedzu īsu pārskatu par galvenajiem punktiem šajā paziņojumā tajā dienā, kad šis paziņojums tika pieņemts. Un man ir arī liels prieks, ka šodien varu jums sniegt arī šādu pārskatu. Iekšpolitikai un ārpolitikai ir jābūt saistītām vienai otru pastiprinot. Pēc tam es runāšu arī par standartizāciju un tās lomu mūsu tirzniecības politikā. Par paziņojumu pirmkārt Mums nopietni jāuztver eh, mūsu solījumu pildīšana. Tas nozīmē, ka e, turpmākajos gados ir jāpabeidz e, un jānoslēdz virkne iesākto uh, e, tirdzniecības nolīgumu gan tauks, daudzpusējā līmenī, Dohas sarunu kārtas ietvaros un arī divpusēji ar visādām, ar dažādām pasaules valstīm. Otrakārt, mums ir jāpadziļina mūsu uh, saiknes tirzniecības un investīciju ziņā ar Ķīnu, Japānu, eh, Krieviju un citām valstīm un jāved sarunas par strateģisko partnerību. Ar šīm valstīm mēs eh, galvenokārt runāsim par netarefu barjerām un investīcijām tirzniecībā. Šeit es redzu noderīgu sinerģiju ar jūsu komitejas darbu. Šajā kontekstā vissvarīgākais ir nodrošināt, lai uh, tādi fórumi kā augstā līmeņa ekonomikas dialogs ar eh, Ķīnu un Translātiskā ekonomikas padoma ar ASV eh, dotu mums eh, fórumu progresīvajam ideju apmaiņai, pastiprinot ekonomiskās attiecības ar šīm valstīm, anticipējot nākotnes problēmas un tās jau risinot likumdošanas pasākumu dažādās jomās, kā Eh, arī IMCO komiteja šeit piedalīsies, veidojot kopīgus noteikumus vai vismaz kopīgu pieeju ar mūsu partneriem, kā piemēram ASV kongresu. Ceturtkārt mums ir jānodrošina, lai visas ES politikas, gan iekšējās, gan ārējās, tiktu izmantots, lai veidot darba vietas un izaugsmi. Un globalizācija sapludina uh, robežu starp iekšpolitiku un ārpolitiku. Mums ir jāpalīdz e, visāda veida uzņēmumiem Eiropas Savienībā piekļūt e, globāliem tirgiem. Ārējās investīcijas ir e, motors darbvietu radīšanai. Vairāk kā 4,6 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā strādā ASV un Japāns uzņēmumos. Es gribētu uzsvērt arī nepieciešamību Eiropas Savienības investoriem darboties ārpus Eiropas Savienības. Pietkārt es piedāvāju um, tādu padziļinātu pieeju tiesniecības nolīgumiem. Mums ir jāiestājas par mūsu tiesībām un jānodrošina, lai tiesniecības uh, noteikumi tiktu piemēroti godīgi. Mēs vēlamies, lai tiesniecības politika dod uh, gūt brūtisku ieguvumu, ilgtermiņa izaugsmi un arī labklājību visā pasaulē. Eiropa noliedz protekcionismu, mums vajadzētu cīnīties pret uh, protekcionismu pasākumiem, ko piemēro citas valstis. Šajā sakarā saistības, kuras uzņēmās uh, G20 Seulā, dod mums papildus uh, stimulu šiem pasākumiem. Tirzniecībai ir jābūt integrējošai, lai visi varētu gūt labumu no globālās ekonomikas. Tas, protams, attiecas uz Eiropas Savienību un uh, vēl vairāk uz attīstības valstīm, kur tirzniecība ir jāizmanto kā uh, Uh, instruments globālajai ekonomiskajai integrācijai. Un tagad gribētu pievērsties standartizācijai. Es uh, augstu vērtēju ziņojumu par Eiropas standartizāciju pēc uh, Edvarda Kozučņika iniciatīvas, viņš arī ir šeit klāt, norāda priekšsēdētājs. Kā jūs zināt, tad uh, standartizācijas uh, Eh, projekts ir Tajānī kunga kompetencē, bet mēs visos līmeņos eh, tiešām eh, cieši sadarbojamies. 21. gadsimta sākumā darbojas tik daudz standārtu kā vēl nekad. Daļai tas ir tehnoloģija izaugsmas dēļ un ir jāveido starpsavienojums starp tehnoloģijām. Un pamazām tiek, tiek samazināta korporatīvo standartu izmantošana un tiek pārņemta startautiskie standarti. Viens no iemesliem, kas veicina šo procesu, ir tas, ka uh, starptautiskā līmenī tirzniecība pastiprinās un tāpēc ir nepieciešama harmonizēta starptautiska standarti. Standartizācijai ir nopietna loma konkurētspējas uh, uzlabošanā attiecībā uz ES uzņēmumiem, un tas ir arī svarīgs veids, kā uh, pārvarēt regulārās barjeras, veicināt tirzniecību. Netarifu barjeras arī starptautisko standartu īstenošana ir ļoti būtiska, uh, lai uh, turpinātu sadarbību ar mūsu tirzniecības partneriem un tas ir arī norādīts kā viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsu jaunajā paziņojumā par tirzniecības politiku. Regulatorās barjeras eh, tirzniecībā ir kaitīgas, jo īpaši attiecībā uz mūsu galvenajiem tirzniecības partneriem, ņemot vērā, cik intensīvas ir mūsu investīcija un tirzniecības attiecības ar viņiem. Pastiprināta uh, regulatorā sadarbība līdz ar to ir ļoti būtiska, lai veicinātu atbilstību un uh, dažādu um, certifikācijas uh, prakšu savietojamību. Pieredze rāda, ka ir daudz vieglāk uh, novērst potenciālās barjeras pirms tiek pārkāpta regulārā prakse. And strategic dialogues with the US and China Eiropas komisija uh, ar savu praksi dalās ar uh, visiem, uh, ņemot vairāk starptautiskos standartus. Starptautiskā standartizācija ir viens no galvenajiem jautājumiem, par ko runā arī DDG par monetārajām vērtībām. Tā ir galvenā loma, lai noteiktu un kļūt pār, uh, tikt pāri tām barjerām globalizētā pasaulē, kādas rodās. Arī nepieciešams eh, tāda sertifikātu standartizācija, kur atzītu visas valsts. Uh, tāpat arī eh, tarifu un standārtu, starptautiskā standārtu organizācija, telekomunikācija uh, apvienība. Uh, Uh, kā arī um, dažādas apvienības, kuras nosaka um, standārtus arī citās jomās. Ir tīpaši likumdošana uh, kļūt kļuvusi par vienu no galvenajām jūs stūrakmeņiem uh, starp uh, pāratlantiskajā uh, regulatorajā padomē, kura uh, stāda standārtus gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Eiropā, tādējādi ir no viņiem at, atkarīga arī visa pārējā pasaule. Tas attiecās arī uz bioloģiskajām tehnoloģijām un augstajām tehnoloģijām, kā arī tiem tādiem sektoriem kā autobūve, kā arī uh, ķīmiska, ķīmiskās ražotnes. Mums ir jāpieņem un uh, uzmanīgi jāskatās uz šo regulējumu, jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie standartizācija pieļauj uh, nesakritības. Protams, ka ir uh, Um, katrā valstī ir arī um, attiecīgi sava standartizācija, bet mēs uh, tas ir pieļaujamā līmenī, bet mums ir jādod agrā brī, brīdinājuma sistēma, agrīnā brīdinājuma sistēma, ja um, tā stājas ceļā kopējiem labumam, tātad šīm te attiecībām divpusējā dialogā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Tīpaši tajā brīdī, kad tehniski ierobežojumi sāk rasties, jo to tad ir iespējami noteikt agrīnā stadijā un tādējādi eh, brīvās tirdzniecības ehm, nolīgumos, gan kas ir eh, noslēgti līdz šim brīdim, lielākā, ehm, lielākā uzmanība ir veltīta arī eh, padziļinātai sadarbībai un standartizācijai arī ir uzsāktas uh, kopš 2006. gada jaunas diskusijas par divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem, uh, tirzniecības nolīgumiem. Mēs esam uh, šajos nolīgumos arī vienmēr paturējuši prātā PTV standārts un noteikums jaunākajā, nu, jaunākajās divpusējās sarunās, kas sākts ar Koreju. Mēs arī esam likuši uzsvērt uzsvaru galvenokārt uz šiem augstiem standartiem, augstiem standartiem, kā tie pastāv Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotais valstīs, it īpaši attiecināt, tas ir uz elektroniku šajās automašīnās. Un um, mēs uh, turpmāsim arī tādē, uh, tādējādi strādāt un prasīsim arī, lai padome un komisija strādātu uh, pie uh, šiem jautājumiem tikpat padziļināt un uzmanīgi kā līdz šim. Paldies! Paldies, komisāra kungs, patiesi. Un tā kā komisārs ir šeit, es uh, ceru un uzskatu, ka mums būs jautājumi. Es uh, priecājos par to, ka um, plašākā kontekstā šis darbs ir ticis novērtēts, bet lielākā daļa tomēr, manuprāt, gribētos, uh, gribētu uzdot jautājumu Švābe un Gepārds, Kozučņieku un Šarde Moza, Vaiders kundze. Uh, Uh, uh, un varbūt tad pirmais uh, jautājuma rauns, un tad būs arī otrais jautājuma rauns. Varbūt tad kopā tagad tādu pirmo jautājumu raunu Švāba kungs, tad šāda, šāda mūs, tad Vēders kungs, un tad uh, citi. Švāba kungs pilnais, pirmais. Paldies. Paldies! Vispirms gribētu teikt vispirms par to, ka jūs esat ieradies mūsu komiteju komitejā. Un um, patiešām tā ir ļoti laba ideja jūs uzaicināt uh, uz šo, šo diskusiju, jo, protams, mēs redzam, ka šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga, tai uh, tās dimensija ir arvien uh, tāda svarīgāka, un mums tas viss, mums šī dimensija ir ļoti svarīga. Jūs jau sākumā teicāt, ka tirzniecības e, noteikumiem uz visiem būtu jātiecas vienādi. Mēs te varam pilnīgi piekrist, un tāpēc mums vajadzētu šo izm, padarīt šo principu izmantojumu. Līdz šim šis princips nav bijis uh, labi izmantojams. Gribu šeit pieminēt arī Polijas um, automaģistrāles, kur diemžēl ir tā, ka mums ir jās, jāsecina, ka nav īsti tiesa situācija par to, kā tiek nodoti e, pasūtījumi uzņēmumiem. Ses, e, attiecībā uz e, GPA. Un es domāju, ka mums ir jāizskaidro pilsoņiem, pilsēnēm, kā iekšējiem tirgumi ir labi jādarbojas, un mums būs liela problēma, ja mēs teiksim, ka Eiropas uzņēmumi netiek piela, pielaist šādās uh, standartizētās uh, tiesiskās procedūrās, kā tiek nodot pasūtījumi. Un tāpēc, uh, runājot ar komisāru kungu un runājot ar, ar manu kolēģi, kas pārī, tad runa ir par to, ka mums vajadzētu padomāt par šiem GPA noteikumiem, kā mēs tos padarām pieejams Eiropas tirgumu, lai šeit būtu lielāks taisnīgums. Varbūt jūs par to varētu mazliet vairāk pastāstīt un gribu atvainoties arī uh, to kolēģu vārdā, kur, diemžēl, ziemas iestāšanās dēļ nevarēja paši ierasties šeit uz šo sanāksmi. Paldies! Uh, Mrs. Uh, Mrs. Jā, danke schön, Herr Voss. Gebhards kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Pāris punkti man šķiet īpaši interesanti. Pirmkārt, ko Švāba kungs tikko pieminēja, līdztiesība tirdzniecībā, globalizētajā tirgu. Tas ir svarīgs jautājums, par kur mums ir jārunā, bet šajā sakarā eh, gribētu vēl uzdot papildu jautājumu jo var jau teikt, ka jā, mums ir vajadzīgi vienādi noteikumi, vienādā līmenī un uh, visām pusēm tirgu ir jābūt vienādā situācijā, bet jautājums jau ir, kurā līmenī tas notiek. Es esmu sociāldemokrāta un uh, man šķiet, ka sociālie standarti ir īpaši svarīgi. Uh, Un tāpēc gribētu uzdot jautājumu, cik lielā mērā Eiropas komisija, vedot sarunas par tiesniecības nolīgumiem, ņem vērā arī šādas lietas un prasības, jo tas mums ir ļoti svarīgi. Otrais punkts, kur gribētu pieminēt, ir sekojoši, ja ir tiesniecības nolīgumi, tad cik lielā mērā vai cik ļoti ir iespējams uh, šo te nolīgumu patiešām īstenošanu nodrošināt. Es nesen dzirdēju, ka uh, pirms kāda laika bija liels grūtības starp dažādām Eiropas Savienības valstīm un Krieviju, kas attiecas uz tirgus atvēršanu, attiecīgi uz solījumiem, kas tika doti. Uh, ka tie netiek turēti solījumi Eiropas uzņēmumiem, un tad es labprāt uzzinātu, kā jūs to visu pārvaldāt, kā jūs uh, rūpēties par to, lai šie nolīgumi tiešām tiktu īstenoti un ievērot. Paldies! Uh, thank you very much. Um... Paldies. Es tagad uh, lūkšu komisāram atbildēt uz šiem diviem jautājumiem. Paldies, priekšādātāji. Es nu uzskatu, ka ka šis punkts ir viens no punktiem, par kuru mēs pēdējā laikā esam ļoti runājuši mūsu tirzniecības komunikē un ir bijusi ārkārtīgi cieši saikni starp iekšējām un ārējām politikām. Un tas arī nozīmē to, ka mums iekšējā likumdošana būtu jāveido tādē, tādā veidā, ka mēs vienmēr paturētu prātā, ka tam, ka tā, tiek paredzēti arī uh, starptautiskais um, novērtējums, starptautiskā ietekme, tā, šādas te apusējības princips, jeb reciprocitātes princips, Gebhārds kundze, manuprāt, teica šo te piemēru par attiecībā uz uh, savstarpējību, attiecībā uz kā, Ķīnas kompāniju, kura uh, veido um, ātrceļu Polijā, tātad ceļu ātrceļu Polijā, un ka ticis teikt, ka, lai arī nav pilnībā līdz galam noskaidrot šis jautājums, ka tikuši saņemts Eiropas subsīdijas šī ceļa būvniecībai, uh, kas, protams, tā, kam tā, protams, nevajadzētu būt, nevajadzētu vienai ārpus Eiropas Savienības kompānijai saņemt Eiropas Savienības subsīdijas par darbu, ko tā veic Eiropas Savienībā. Tā, protams, nav milzu ekonomiska ietekme uh, bet vairāk gan tā ir kāda tāda elementāra godprātība, kur būtu jāievēro Eiropas gadījumā un ka, kur šāds gadījums būtu jāņem vērā turpmāk nākotnē, kad mēs veidojam valsts iepirkumus un tajā brīdī nākotnē, ja tā būtu, tad lai mēs varētu iejaukties šādi jautājumi turpmākā attīstībā šādu notikumu turpmākā attīstībā, un es uzskatu, ka viens no ieročiem, viens no veidiem, kā to varētu darīt, ir vai nu <clears throat> uh, veidot tā kā tādu aizvērto tirgu, jeb atvērt citus tirgus un veidot uh, to kā tādu svīru starptautiskajās sarunās, tātad dots pret dotu, bet ja ne, tad būtu nepieciešams tas tikai iekšēji to darīt. Kā tad veikt to, šo te īstenošanu? Jā, Ziemeļvalsts, kurām ir problēmas ar Krieviju un šiem divpusējiem tirzniecības nolīgumiem ar Krieviju, tas es neuzskatu, kā ir ieviešanas jautājums. Jo, kā jūs labi saprotat, raš, Krievija nav PTV, mm, PTO biedre, un ka tā var uh, uzlikt eksporta uh, nodokli uz uh, koks, koksni, nu, koku materiāliem un arī savādāk rīkoties pretēji PTO Uh, noteikumiem. Pēdējā laikā ir notikušas arī um, dažādas publiskas diskusijas un debatas attiecībā uz šo te jautājumu, bet uh, tas ir tikai tāds ieviešanas jautājums, jo tikai tāpēc, ka tā nav bijusi PTO uh, dalībniece, tā ir ieviesus šos te tarifus, kā arī eksporta nodokļus, un tajā brīdī, kad Krievija kļūs par PTO, pilntiesīgu locekļu pagājušajā gadā. Starp citu, pagājušā gadā mēs noslēdzām vairākus virkni nu, šādu nolīgumu vai un. Un uh, Krievija jau ir spērus pirmos soļus, vēl ne, nepieciešama arī uh, vispārējais startautisks uh, piekrišana Ženēvā, bet jau pirmie soļi ir spērti attiecībā uz Krieviju kā PTO pilntiesīgu locekli, bet mēs uh, šajos pirmajos soļos un savā divpusējā sarunā esam. Um, uh, esam jau runājuši tieši par šiem te patvaļīgiem nodokļiem, un es, uzska, un es uzskatu, ka Krievija pie tā arī turēsies, ka šie nodokļi tiks, tiks samazāti par divi, divām trešdaļām, un tīpaši tas būtu iepriecinoši Ziemeļvalstīm, kurām ir tiešie līgumi uh, ar Krieviju. Un arī nākotnē attiecībā uz ieviešanu, manuprāt, ir nepieciešams, ka brīdī, kad tiek uh, parakstīta vienošanās, uh, tad valsts, kura uh, Uh, ar kuru tiek noslēgts līgums, tieši tāpat kā Eiropas Savienības valstis, uh, turas pie nolīgtā teksta un godprātīgi to ievēro no savas puses. Un es domāju, ka šādā veidā uh, disciplinējot Krieviju, padarot to par PTO pilntiesīgu lodzekļu, mēs varēsim arī panākt to, ka Krievija ievēros visus noteikumus. Uh, Nu, tas ir manuprāt. Paldies, paldies! À, tik detalizēti atbild, ka jūs atbildējāt uz šiem diviem jautājumiem. Tagad Šāle Moza un tad Vailers kundze un tad Kozučņika kungs. Un, ja vēlāk vēl būs jautājumi, tad Engstrom kungs un citi vēl varēs uzdot jautājumus. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pagaidīšu vēl brīdi, kamēr visi būs uzlikuši savus austiņus. Paldies tātad vēlreiz. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies komisāra kungs par jūsu sniegto informāciju. Man jāsaka, ka pilnībā piekrītu jūsu teiktajam un arī eh, piekrītu jūsu minētajām problēmām, kuras pastāv. Un arī par šo eh, saistību starp eh, eksterno un interno. Uh, bet, manuprāt, kas jādiskutē vēl turpmāk, un proti par to, kā mēs varam radīt labāku saikni starp eh, iekšējo politiku, eh, tirzniecībā un politiku, kas mums ir uz ārpus. Eh, ja paceļinātu vēl pievēršos šim jautājumam, tad gribu pieminēt, ka kopā ar parlamentu delegāciju es biju Japānā, un tur mūsu vēlme tika pausta. Mēs vēlamies noslēgt ar uh, Eh, Japāna tirniecības nolīgumu. Mēs vēlamies eh, ciešāku dialogu ar Japānas deputātiem. Un neradās iespējas, ka eh, Japāņiem būtu pārāk liela interese. Protams, pašlaik Japāņi diezgan stipri koncentrējas uz Āziju un netik daudz uz Eiropu. Uh, bet eh, mēs nejutām pārāk lielu interesi eh, vēst dialogu par likumdošanu. Mm, ar amerikāņiem mums ir šāds dialogs un arī ar citiem, un manuprāt, tā ir viena no labākajām iespējām, kā nodrošināt to, lai mums būtu taisnīga konkurence eh, globālā līmenī. Kā jūs domājat, ko mēs kā deputāti mūsu ikdienas darbā IMCO varam darīt, lai uzlabotu konkurences nosacījumus starp Eiropas Savienību un citiem. Paldies. Paldies. Vailers kundz, lūdzu. Okay. Never mind. I take this. Bitte? Gut, Herr Vorsitzender. Priekšsēdētāj kungs. Atvainojiet, es eh, īsti nevaru piekrist jūsu pirmajai atbildēji par problēmu, kas attiecās uz Poliju un darbiem um, saistībā ar Ķīnu Es vēlētos pie tā vēlreiz atgriezties, jo ir kāds līdzīgs gadījums, līdzīgas problēmas ar eh, Hessenē, ar būvniecības industri. Nesmu īsti apmierināta ar jūsu atbildi, jo es domāju, ka mums vajadzētu kaut ko darīt, eh, ja runa ir par atbalstiem. Ja runa nav par atbalstiem, tad ir ļoti grūti uh, Un tad mums būs grūti kontrolēt uh, šos uh, visus nolīgumus. Bet, ja runa ir par atbalstiem, kurus, piemēram, Polija saņem no Eiropas Savienības, tad uh, vienmēr ir bijis tā, ka mums ir procedūra, vai nu tā pie kaut kā noved vai nē, un uh, līdz ar to gadījums ir izbeigts. Ja jūs gribat teikt, ka tas ir bijis tikai neliels gadījums, bet varu labi iedomāties, ka pie tā tas nepaliks, bet ka varbūt arī Čehija vēlēsies e, ievest valstī darba spēkus no citām valstīm, no, piemēram, valstīm, kuras jau pašlaik ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un mums varētu rasties līdzīgas problēmas, es domāju, ka tiešām būtu svarīgi paskatīties, e, padziļināt šo e, jautājumu, šo problēmu un uzzināt, vai ir atbalsta vai nē, un vajadzētu sniegt atbalstu, līdzīgi kā tas ir noticis agrāk, eh, līdzīgos gadījumos. Un otra lieta, par ko gribu runāt, ir Indija. Un proti FTA nolīgumi eh, ar šādām valstīm kā Singapūra, Vietnama un citām. Eh, bet Indija mums ir ļoti interesanta, jo Indija ir mums kā deputātiem svarīga valsts. Runa ir par brīvās tirzniecības nolīgumu. Mums vajadzētu sekot, mums būtu svarīgi, lai viss tas, ko mēs norunājam, lai tas tiek arī ievērots. Tas attiecās uz uh, bērniem, kur strādā un, un citiem problēmu jautājumiem. Uh, mums ir jāiestājas arī nevalstiskās organizācijas, kuras arī var dot savu ieguldījumu šajā darbā. Un, un grib, mums jāuzdod jautājums, kā tas ir iespējams citās valstīs un kāda ir situācija valstīs, kurām mēs plānojam nolīgumus. Vai jūs esat gatavi pārbaudīt visus kritērijus, ja parlamentam ir svarīgi šie ekoloģiskie un sociālie kritēriji, lai tie tiktu ievērot? Uh, Es labprāt gribētu zināt, vai jūs turpināt uh, sekot līdz šim, jau, šim uh, jautājumam. Paldies. Uh... Paldies. Paldies par skaidriem jautājumiem. Es domāju, ka jums vēlreiz būs jāpāriet uz citu mikrofonu, ja gribēsiet izteikties. Bet uh, došu vārdu tagad uh, komisāru kungam, lai viņš atbildētu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Uh, Paldies, priekšēdētāja kungs! Pirmām kārtām attiecībā uz Japānu. Japāna lūdz mums uzsākt uh, sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu parakstīšanu, un Mums ir bijis arī samits, galot tikšanās Japānā pagājušajā maijā, ja nemaldos. Un tur mēs skaidri un gaiši likām saprast, ka vēlamies sākotnēji, lai viņi uh, nojaukt tās barjeras, kas ir uh, stāv priekšā brīvai tirzniecībai, tātad proti tarifi. Uh, Uh, tagad ir augstā darba grupa izveidota, kura skata uh, visus esošos šķēršļus un kavējumus, kas liektu uh, šobrīd noslēgt tādu nolīgumu, un es uzskatu, ka jau aprīlī nākamajā gadā Briselē, kad būs nākamais samits ar Japānu, uh, tad mēs spēsim atbildēt jau skaidrāk uz šiem te jautājumiem, un Japāna arī būs izdarījusi savu mājas darbu. Jūs arī uzdevāt jautājumu par konkurenci. Attiecībā uz Japānu, nē, laikam šis jautājums izskanēja vispārēji. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams darboties paralēli. Tātad paralēli tā, tas, ko mēs darām iekšējā tirgus uh, labad un attiecīgi, ko mēs darām ārpusē. Mums te jāstrādā kopā ar Almūņas kungu, jo tieši viņa kompetencē ir uh, konkurences uh, likumu ievērošanu ne tikai Eiropas Savienības iekšienē, bet arī ārpusē. Un ja ir tāds savienojums, ka mums ir iespēja apvienot un skatīt uh, mūsu noteikumu ievērošanu iekšējā tirgu un arī attiecīgi uz uh, nolīgumiem ar trešajām valstīm. Ar Ķīnu pirms vesela virkni problēma tikai tāpēc, ka tur ir trīs dažādi uh, mm, dažādas institūcijas, iestādes, kuras ir atbildīgās, ir kompetentās šajā jautājumā, un es neesmu uh, īsti šobrīd gatavs runāt attiecībā uz situāciju Japānā, kur varētu būt analoga standartizācijas noteikumi, bet es uzskatu, ka katra valsts e, izstrādā virkni e, instrumentu, ar ko aizsargāt savu tirgu, un e, Japāna to dara ar beztarifu barjerām, un es uzskatu, ka pirms mēs pastra, pas, parakstīsim kādu noteikumu, mums ir jāpieprasa, lai tas. Uh, Eh, tiktu izbeigts. Vailers kundze, es nezinu, kāpēc jūs neapvienājat man atbildi attiecībā uz eh, polijas lielceļu cel celšanu, bet es domāju, ka man atbildi jau izskanēja eh, kā mēs strādājam pie, pie rīka, pie veida, kā iejaukties tajā brīdī, kad kādā sektorā Uh, kur valsts iepirkums ir ticis izsludināts, kur um, tiek saņēmas subsīdijas e, ne Eiropas Savienības valsts organizācijai. Un uh, ko es gribu vēl piebilst, ka esošais subsidiācijas mehānisms, kurš ir viens no galvenajiem tirzniecības instrumentiem un pret uh, jeb antidempinga instrumentiem, kas nodrošina mūsu tirgus drošību un, un vispār pastāvēšanu, ka tas ir ļoti efektīvs un strādā un turpina strādāt. Un es domāju, ka tas ir arī laika jautājums, ja šāds gadījums jeb šāds gadījums rodās vai šādi gadījumi, tad pirmām kārtām ir mm, būtu tas jākonstatē, Eh, jākonstatē, tad jādara zināms. Pretējā gadījumā nevar efektīvi nekā eh, ie, neko darīt efektīvi. Mums ir arī jaun, jauns valsts iepirkuma likums tad būtu jāveido. Un eh, tas, protams, šāds instruments būtu liederīgs, bet tas iet būs arī, būtu arī daļa no tirzniecības aizsardzības, iekšējās tirzniecības aizsardzības instrumentiem un pie tā mēs mm, strādājam, varētu strādāt padziļināti. Attiecībā uz Indiju mums ir uh, patiešām milzu progress jau panākts, būs Indijas uh, samits jau 10. decembrī, tātad pavisam, pavisam drīz. Un mēs uzskatām, protams, jābūt ļoti piesardzīgiem, bet es uzskatu, ka mums varētu būt vispārējs uh, nolīgums kaut kad pavasarī nākamajā gadā, jo tad būs arī ministru līmeņa tikšanās kopā ar Indijas ministriem Ņūdelī, kur mēs centīsimies tātad panākt šo te kopējo vispārējo vienošanos attiecībās brīvās tirzniecības nolīgumu. par tām problēmām, kas vēl ir, tātad, jā, auto tarifi, tāpat arī alkoholisko dzērienu mm, izplatība tiek runā, apspriesta arī ilgtspējības problēma, piemēram, kā bērnu darbs un citas problēmas, kas vēl pastāv uh, Indijā sākotnēji Indijas ierēģi nemaz nevēlējās par to runāt. Viņi izlikās, ka tas nav, viņi nevēlējās mm, par to runāt. Teica, ka tas nav brīvās tirzniecības nolīguma ietvaros, un mēs pavisam skaidru un gaišu pateicām viņiem, ka, ka tas nebūt nav ārpus brīvās tirzniecības nolīguma, ka tas ir ļoti ar to saistīts ka mums ir nepieciešama šāda sadaļa likumā, jo Eiropas parlaments ir Uh, ļoti modrs attiecībā uz sociālo sadaļu jebkurā nolīgumā, un viņi tagad ir uh, piekrituši šai ilgtspējības uh, sadaļai uh, brīvās tirsniecības nolīgumā. Šobrīd mēs strādājam pie teksta redakcijas, būs grūtas šīs te sarunas, ne, nekādā gadījumā nebūs vieglas. Uh, bet viņi tam ir piekrituši un tas būs tāda sadaļa. Ļaujiet man jums to apstiprināt, ka būs. Un jūs runājat tātad par bērnu darbu, ļoti sarežģīti, komplicēta lieta, jo ir da, jāskatās divējādi, vai tas ir ilgsto, ilgst, ilgstoši noticis, vai tas rūpniecībā notiek, vai tas notiek lauksaimniecībā. Uh, mazā apmērā, ģimenes apmērā vai, vai masveidā, tātad kā rūpniecās tiek, kā es minēju, paklāja rūpniecībā bērnu darbs tiek izmantots, bet to mēs noteikti skatīsim un tas būs ies, ietverts. Jā, varbūt arī citi kolēģi, kad Indijā būs varēs tad to uz to, par to runāt. Tagad došu vārdu Kozučnikungam, jo viņš bija arī referents attiecībā uz uh, mūsu ziņojumu par standartizāciju un tarifiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu čehu valodā. Komisāra kungs, es tiešām ļoti augstu vērtēju faktu, ka savā prezentācijā jūs uzsvērāt uh, Eiropas standartizācijas jautājumu. Uh, jo es domāju, ka tas ir svarīgs instruments, eh, lai veicinātu mūsu konkurētspēju. Tas ir eh, svarīgs jautājums arī runājot par Eiropas likumdošanu un, eh, lai atbalstītu Eiropas konkurētspēju. Jūs minējāt manu pašinicitīvu ziņojumu, un es gribētu teikt, ka šeit komitejā mēs esam dažādu politisko grupu pārstāvji, un bieži vien mums ir uh, ļoti strīdīgs debats par dažādiem jautājumiem, bet man liekas, ka ir viens jautājums, pa kuru mēs visi esam viensprātis, un tas ir par birokrātijas samazināšanu un uh, brīvkārtas kā sloga samazināšanu, tādējādi veicinot Eiropas nozaru konkurētspēju. Tas ir jautājums, kurā mēs visi esam viensprātis. Un šajā sakarā mums uh, vajadzētu ne tikai nosaukt mani kā referentu, bet visu IMCO komiteju un visus manus kolēģus no visām politiskajām grupām. Un, jo īpaši Malkolmu Hārboru kā komitejas priekšsēdētāju, kurš bija iniciators uh, ziņojumam par Eiropas standartizācijas nākotni. Un man ir vienkārši jautājums jums, komisārkungs. Es domāju, ka Eiropas parlaments ir paveicis daudz darba, nosakot uh, nākotnes likumdošanas uh, ievirzi. Un mans jautājums ir par koordināciju. Es domāju, ka likumdošanas darba kārtība, kas mūs sagaida gan parlamentu, gan komisiju, uh, varētu nosaukt par Eiropas uh, standartizācijas mēzglu. Tur ir četras daļas - Tajānī kungs, Barņē kungs, uh, jūs, komisārdi Guht kungs un Barozo kungs. Četras uh, puses ir iesaistīts, kā jūs koordinēt savus pūliņus savā starpā, bet arī supranacionālo uh, iestāžu starpā. Tātad mans jautājums ir par koordināciju šajā darbā. Paldies! Paldies. Došu vārdu Degucht kungam, lai viņš var atbildēt uz šo jautājumu. Lūdzu. Be, um... Jūs uh, varbūt tas pārsteigs, bet uh, mani uh, pozitīvi pārsteidza koordinācijas līmenis Eiropas komisijā, ja es to salīdzinu ar koordināciju starp nacionālajām administrācijām, padomas ietvaros, piemēram, tur man arī ir zināms viedoklis, jo es biju kādreiz eh, ārlietu ministrs, kādu laiku šo amatu pildīju. Mēs tad šeit ļoti labi redzam, ka Eiropas komisija ir pilnīgi cits uh, zvērs. Uh, ja tā var teikt, un tas ir tiešām integrētas administrācijas uh, paraugs, un uh, mēs uh, uh redzam, ka tas automātiski nozīmē arī ciešu sadarbību starp uh, komisāru kabinetiem, notiek uh, uh, ministru kabinetu vadītāju tikšanās katru nedēļu. Tas notiek politiskā līmenī, bet arī dienestu līmenī. Un dienesti koordinē ļoti cieši, piemēram, Senelek ietveros savu darbu. Tātad es nedomāju, ka šeit pastāv šī te problēma, ka tā ir īstā problēma. Man tiešām apmierina uh, lielā mērā koordinācijas līmenis komisijā. Labi, tas mūs eh, iedrošina noteikti. Un eh, mēs runāsim par jūsu dokumentu arī vēlāk, jo mums būs iespēja veidot arī atzinumu, ja koordinātori tā apstiprinās. Un pēdējais ir Luhigārda kungs sarakstā, ja nu vienīgi vēl kāds gribētu uh, uzdot jautājumu. Es pirms došu vārdu Luhigārda kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Tā kā e, komisāra dāņu valoda nav īpaši laba, tad runāšu angliski. <laughs> Degūta kungs runā bez mikrofona. Ok. Well, ok. Nu, labi. Tik un tā mēģināšu. Atvainojiet, es nedaudz nokavēju, varbūt jūs jau pieskārāties šim jautājumam. Uh, Bet mans jautājums jums ir arī ļoti vienkāršs. Dokumentā redzu, ka Eiropas komisija vēlas veidot uh, savas attiecības stingrākas ar strateģiskiem partneriem, kā ASV, Ķīnu un tā tālāk. Cik tālu mēs esam no brīvās tiesniecības nolīguma ar ASV jūsuprāt? un kāda ir komisijas pozīcija par to, ka mums vajadzētu vai nevajadzētu pēc brīvās tirzniecības uh, nolīgumu ar ASV ņemot vērā, kādas ir problēmas ar PTO sarunām. Mums nav nekādu plānu uh, vest sarunas ar ASV par brīvās tirzniecības nolīgumu, ja BTN, bet uh, mums notiek dažādas diskusijas ar ASV, cenšoties risināt neatrastāts jautājumus 16. un 17. mums būs transatlantiskais ekonomiskais dialogs Vašingtonā. Mēs kopā ar mūsu Amerikas kolēģiem strādājam pie darba kārtības šai tikšanās reizē, un es domāju, ka būs šeit būtisks ieguldījums. Es domāju, ka ir svarīgi, domājot par standartizāciju, censties uh, tiešām panākt šo standartizāciju jau pirms produkti tiek laisti tirgū, un mēs pie tā strādājam. Mēs cenšamies arī runāt par um, beztarifu barjerām, kas nevienmēr ir vienkārši, jo tās uh, daļai izriet arī no atšķirīgas uztveres, kas uh, pastāv ASV salīdzinot ar mūsu, piemēram, par uh, chlorēto vistas gaļu. Uh, Kā piemēru to var tikai minēt. Eiropā viņi teiks, eh, mums šeit ir eh, vienota kvalitātes kontrolas sistēma, lai kontrolētu kvalitāti visos ražošanas posmos, un ASV viņi teiks, paskatieties, te nekas nav um, nepareiz izdarīts, var mazgāt uh, vistas gaļu ar chloru, jo tas nekādi neietekmē cilvēku veselību kas arī ir taisnība. Tātad abi šie apgalvojumi ir patiesi. Bet uh, mēs gadiem jau meklējam risinājumu, bet neesam vēl to atrastuši, jo šie, uh, šīs problēmas ir arī daļa no uh, sabiedrības izpratnes. Nav jau no tā, ka šie te dienesti nestrādātu labi vai būtu stūrgalvīgi. Nē, tas vienkārši tas viedoklis, kas pastāv valstīs. Uh, un sabiedrībā par uh, dzīvi un par to, kā vajadzētu tālāk attīstīties. Lielākā problēma ar ASV nav tarifi, jo tie ir ļoti zemi starp Eiropas Savienību un ASV. Ļoti, ļoti zemi. Uh, patiesā problēma ir šīs beztarifu barjeras. Un ja mēs, nepanāk, ja mēs panāktu progresu šeit, tad tas būtu ļoti vērtīgi. Uh, Starp citu, ir uh, ziņojums, kuru prasa Eiropas parlaments, un uh, droši vien, ka parlaments arī par to maksāja, kas saka, ka ja mēs varētu atcelt pusi no beztarifu barjerām starp ES un ASV, tad uh, ieguvums, pozitīvais ieguvums būtu vairāk nekā Dohas saruna kārta. Uh, Bet, nu labi, šis pētījums tā ir viena lieta, bet eh, nojaukt šīs barjeras tas ir pavisam cita lieta. Piemēram, ir šis te Jonesa akts. Par to man bija jārunā arī, kad biju ASV, es atnēmu Beļģijas ārlietu ministrs, bet šis te Jonesa akt, akts, kas aizliedz aktivitātes kuģiem, kas uh, nav ASV kuģi eh, darboties eh, ASV teritoriālajos ūdņos. Tas ir 22. gada likums, bet šādi likumi jau automātiski nepazūd. Un Doha sarunu kārtu minot šajā kontekstā. Es domāju, ka varu teikt, ka tagad ASV vispārīgi runājot ir interesētas, eh, lai Dohas saruna kārta veiksmīgi noslēgtos. Vai tas ir iespējams? Tas vēl ir jāskatās, bet eh, vasarā mēs noteikti varēsim vērot ASV un citu būtisko spēlētāju um, būtiskus pūliņus, lai varētu panākt vienoto, vienošanos Dohas saruna kārtā. Uh, ASV, Brazīlija, Indija, Ķīna un mēs, uh, tas, ko sauc G5 plus 2, tātad plus Japāna un Austrālija, šos visus partnerus ielūgt Briselē, lai uh, uzsākt diskusijas par Dohas sarunu kārtas atsākšanu. Un es domāju, ka tā būs būtiski iespēja. No vienas puses uh, mums uh, ir jābūt piesardzīgiem ar šādiem te, šādām iespējām politikā, jo. Uh, Eh, šie te, eh, šīs iespējas, jeb iespēja logi var aizņemt arī veselu ēku, ja tā var teikt. Paldies! Varbūt es pats varētu arī uzdot ar eh, dažus saistīts jautājumus, kas izriet no jūsu atbildes Lohigārda kungam. Man bija liels prieks, kad jūs paziņojāt plenārsēdē, ja nemalgos, tas bija pirms trim nedēļām Briselē. Atcerieties, es runāju arī šajā plenārsēdē, ka jūs uh, centieties saskaņot uh, transatlantiskā dialoga mērķus, attālināt tos no šī te chlorētā svistas gaļas sindroma, paraudzīties vairāk uz izaicinājumiem un piesaistīt tos standartiem. Es domāju, ka tas ir interesanti padomāt par standartiem, piemēram, par elektroautomašīnu lādēšanu standartiem, viedajiem elektrotīkliem. Uh, un nanotehnoloģijām. Varbūt jūs varētu nedaudz uh, izklāstīt, kā jūs uh, iedomājaties, kā varētu šīs mūsu intereses saskaņot. Un otrkārt, viena no pārmaiņām, kas uh, tika veicināta Transatlantiskās ekonomikas padomas sākumā, bija likumdošanas dialogs, jo, kā jau jūs minējāt par šo te uh, vistas gaļu, ir daudzi jautājumi, uh, kur um, uh, ir ļoti liela pretestība, um, uh, bet kad sākās parlamentārais dialogs, tad uh, tas var būt ļoti noderīgs. Vai jūs domājat, ka tas varētu būt uh, spēkā arī attiecībā uz Japānu, par ko minēja Šaudamās skundze? Mēs tur iesaistāmies, un uh, ja jūs domājat, ka tas varētu būt noderīgi, vai jūs domājat, ka mums vajadzētu aktīvāk uh, tur iesaistīties, lai dotu plašāku politisku re rezonansu šiem dialogiem. Paldies! Um. Dialogue, the... um, likumdošanas dialogs būs uh, sanāksme no 6. līdz 10. decembrim, ja es nemaldos, bet, manuprāt, tas nav Vašingtonā. Nē. Amerikas Savienotās valstīs, tas tātad uh, San Francisco, jā. San Francisco, tas uh, sekos uh, uzreiz. Uh, tam sekos arī uh, citas sanāksmes 16. 17. datumā, 12. sanāksma. Uh, Transatlantiskā ekonomiskā padome uzreiz tam sekos. Un <laughs> gribētos teikt, ka jā, slimnieks nav pie īpaši labas veselības. Mums ir bijušas vairākas diskusijas ar Amerikas pusi, gan man pašam, gan kolēģiem. Mēs esam skatījušies uz to, kā mēs varētu uzlabot šī uh, slimnieka stāvokli, jo Amerikas Savienotās valstis vēlējās runāt tikai par dažām lietām, uh, Mm, kuras eh, viņiem nebija sāpīgas. Un tad mēs sadalījām savas diskusijas divās daļās. Stratēģiskās mm, diskusijas eh, problēmas, kuras mums abiem, tātad mums un Amerikas Savienotām valstīm, sāpīgie punkti ir pa, mm, attiecībā uz eh, tirzniecības nolīgumiem pasaulē Un otra lieta ir, eh, ir problēmas, kādas ir inovācija tehnoloģijās, kā veidot mūsu transatlantisko tirgus vietni un zaļās enerģijas izmantot vairāk. Mm Tad šī te otra dimensija, mēs runās, eh, strādāsim pie agrā brīdinājuma sistēmas, agrīnās brīdinājuma sistēmas un eh, centīsimies to iestiprināt arī likumdošanā, jeb jaunajā likumdošanā, un no tā arī tad eh, izējot no šī strādāsim. Ja mēs runājam par standartiem un kopējās pieejas regulējumam, eh, tas tiek diskutēts regulējušajā fórumā, un tas notiks arī tieši pirms uh, Eh, transatlantiskās ekonomiskās padomas sanāksmes, tā ir kā plenāra sesija, kur ir vairākas eh, diskusiju platformas, kādas ir starp Eiropas, Savienības, eh, Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajā valstīm. Mēs tātad 16. un 17. nāksim kopā un par to runāsim un mēs esam identificējuši veselu virkni jautājumu, par kuriem runāsim, arī e-veselība, piemēram, starp citiem jautājumiem, kuram ir milzu nozīme, tāpat arī konteineru pārbaude, e-mobilitāte, elektromobīļi, standartizācija, redzat, pietiekam plašs jautājumu klāsts, par kuriem runāsim, un ceru arī nonāksim pie kādiem rezultātiem, bet pēdējie vārdi uh, Es vēl vēlētos arī saņemt lielāku sadarbību starp uh, transatlantiskās ekonomiskās padomas un uh, likumdevēja padomas dialogu, bet to nevar izdarīt vienā laikā. To, ne, tas notiek uh, Uh, Vašingtonā un uh, Sanfrancisko, uh, jo tāpēc, ka abas sanāksmes noiek vienlaicīgi, šoreiz to nevarēs izdarīt vienlaicīgi, bet nākamreiz mēs skatīsim, lai šie sanāksmes būtu viena pēc otras. Jā, kolēģi, un es domāju, ka mēs vairāki arī varēsim kaut ko dot savu pienesumu un uh, Eh, es ceru, ka arī vairāk kolēģi būs uzaicināti uz šīm sanāksmēm. Es personīgi esmu uzaicināts. Un visbeidzot, kolēģi, daži punkti, daži jautājumi, par kuriem gribu eh, runāt. Eh, paldies pirmām kārtām komisārkungs par to. Mums ir kopējas intereses, mēs ejam vienā virzienā visi. Uh, un eh, es ceru, ka mēs jūs apmēram pēc gada varēsim uzaicināt un jūs mums varēsiet pastāstīt par attīstību, un es ceru, ka daudz no šiem jautājumiem būs atrisinājušies, un mēs gribam jūs atbalstīt un turēt īkšķus attiecībā uz šīm stratēģijām un punktiem, kurus esat cēluši, eh, un ceru, ka jūs mums eh, varēsiet iesniegt arī virkni dokumentu un rādīt par, par progresu ziņojumus, šī te gada laikā un vēlam jums vislabāko eh, veiksmi eh, šajā, šajos jautājumos, ir tīpaši attiecībā uz jūsu iniciatīvu, attiecībā uz uh, Group 5 plus, jeb Grupu 5 plus, saīsināt to sauc arī G5 uh, plus. Un uh, sveicu jūs uh, attiecībā uz panākumiem jau uh, šo te nākamo sanāksmi sakarā. Paldies!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 Uh, ladies and gentlemen, I, um, we were running slightly. Labi, dāmas un kungi, mēs uh, nedaudz pa priekšu skrienam mūsu uh, grafikam, bet es tikai gribēju saprast, vai nākamai darba sesijai, uh, kuras mums ir ļoti svarīgas diskusijas par patērētāju tiesībām, ir šeit, bet pirms tam es uh, sveikšu komitejas jauno locekļu pie, uh, no sociāla demokrāta grupas grupas uh, Sendigo Peres skundze. Priecājos jūs šeit sveikt. Tātad turpināsim mūsu diskusijas attiecībā uz uh, patērētāju tiesību direktīvu. Mums nav šobrīd visi uh, ēnu referenti, Rošfors kundze, Gepārds kungs. Manuprāt, viens no ēnu referentiem nav šeit, bet lielākā daļa ir. Uh, Trandafilīdis kungs arī ir šeit. Jā, mēs vēl neesam sākuši, jo mēs esam tikai un vienīgi a, pa priekšu savam laika grafikam. Pētrī kunga, kungs runās no komisijas puses un skatīsim, vai Endenhof kungs ir šeit no prezidentūras un vai viņš vēlēsies runāt. Bet, ja referents neiebilst, mēs varētu sākt nedaudz agrāk. Uh, Es uh, esmu priecīgs. Švāba kungs uh, stāstīt, uh, lai jūs pastāstītu, cik mēs tālu esam par jauno laika grafiku, uh, kāds šobrīd ir attiecībā uz šo direktīvu un vai būtu kaut kādi arī sākuma vārdi, uh, līdz pēc tam runās ēnu referenti. Uh, paldies! Paldies! Vispirms es vēlētos informēt kolēģis par šo eh, mainīto laika grafiku. Patiesībā jau iepriekšējā sanāksmē, kad Tajani kungs bija ieradies, mums nebija pietiekam daudz iespējas dot kolēģiem laiku un izskatīt eh, to eh, iesniegtos grozījumus par 1660. Plus, bet Vispirms gribu teikt, ka piekrīt jums, priekšsēdētāji kungs, ka šis ir ļoti svarīgs dosie, bet uh, tas ir arī ļoti visaptvarošs un uh, eh, sārežģīts, un varbūt tas ir iemesls, kāpēc nevarēja dot visiem vārdu stādīt priekšā um, visus grozījumus. Es tagad visus šos grozījumus esmu izskatījis, uh, domāju, ka tos visus arī sapratu, un varu jums teikt, ka nebūs viegls uzdevums. Uh, adekvāti visu šos grozījumus ņemt vērā. Protams, es gribu teikt, ka tas ir kā tāds atbalsts uh, visam šim darbam, ka kolēģi tik padziļināti grib iedalīt, piedalīties šajā diskusiju procesā. Bet pēc uh, šī te, uh, grozījuma iesniegšanas termiņa beigām mēs um, gribējām izlemt, kurās direktīvas vietās uh, kompromisa vārdā mēs varam eh, izdarīt kādu grozījumu un kopīgi ko strādāt. Bija tikai nelielas problēmas ar tulkojumu pašā sarunas sākumā, bet šis sarunas eh, pagājušajā nedēļā eh, pavirzījās priekš ļoti labi, un daudzi ēnu ziņotā referenti man, eh, man teica, ka viņi vēl sasniegt kompromisu, un es domāju, ka ir labi, ja mēs šīs sarunas decembrī un janvārī nedaudz pagarinam. Un mēs Tālāk turpinām šīs sarunas mārta plenāra sesijā, nevis februārī. Mums būs vairāk laika. 26. Eh, janvārī iekšējā tirgus komitejā. Es domāju, ka mēs varēsim jau arī vienoties par kompromisiem. Eh, ēnu referentiem un referendam esmu pateicīgs par to, ka mēs varējām, ka tie varēja vienoties ar mani par dažādiem, par konkrētiem termiņiem, lai kopīgi veidot kompromisus. mums, protams, ir ļoti uzmanīgi jāplāno šis laiks, kā mēs strādājam, un tāpēc eh, esmu piekrīt, ka mums vajadzētu šos, šis sarunas veikt trīs posmos. Pirmkārt, mums nevajadzētu pazemināt pašreizējo patērēto aizsardzības tiesību līmeni. Katrā ziņā mums vajadzētu saglabāt līmeni, kurš pašlaik jau pilsoņiem un pilsoniem ir 27 dalībvalstīs, un, ja iespējams, mēs vajad, mums vajadzētu šo līmeni uzlabot. Otrā lieta. Uh, un arī Monti ziņojumā tas tika minēts, un šajā sakarībā es vēlreiz to arī apskatīju. Profesors Monti ir iz, uzsvērs elektroniskās tirniecības lomu un mums uh, vajadzētu uh, īpaši uh, īpaši skatīties šo aspektu, lai nesadalītu visu, uh, visas šīs uh, tiesības, lai mēs skatītu to visu kopumā. Katrā ziņā mēs gribam likumdošanas projektu uh, nobeigt tādā kā pārskatāmā laika posmā. Līdz ar gribu teikt, ka mēs esam sākuši apspriest jau atsevišķus punktus. Piemēram, jautājums uh, ceturtā nodaļa, uz otrais punkts, kas attiecās uz piegādi un uh, uz tieskiem nosacījumiem. Vai mēs varam šeit sasniegt kādu uh, vienošanos par, saistībā par piegādi? Un domāju, ka patērētāji interesēs tas būtu no vienas puses, bet arī uh, Monti kunga, profesora uh, uh, kā Monti kungs jau teica, arī šādā aspektā mums tas jāskata, jo mēs negribam, lai uh, kaut kādā veidā negatīvi tiks kārta patērētāji. Katrā ziņā Eiropas Savienības dalību valstīs mums jāraugās, lai piegāde notiktu pēc vienādiem noteikumiem, lai visās dalībvalstīs būtu vienādas tiesības. Tas ir 22. Um, punk, 22. pānta pirmais punkts, ka mums ir eh, jāraugās, lai nebūtu eh, jā, jāpiemaksā vēl papildus piemaksas. Ir, tas ir svarīgi īpaši gadījumos, kad eh, notiek tirzniecība internetā. Mums ir gadījumi, ka pircējam internetā iepērkoties ir jāmaksā papildus iemaksas, bet mēs mm, gribam šeit uzklausīt arī kompromisu priekšlikums. Un pirmajā viedokļa apmaiņā ar ēnu referentiem mēs par to vēl arī spriedīsim, un es to šo situāciju skaidrošu. Katrā ziņā mēs neesam tikuši tālāk par piegādi 22. pantā, un turpmākajā sarunās par 23. pantu mēs turpināsim runāt par šo preču tālāk nodošanu. Līdz šim ir tā, ka patērētājs atbild par preci no tā brīža, kad viņš to ir saņēmis. Mums šajā jautājumā vēl ir vairākas neskaidrības, un manuprāt, ir pat, tas ir pasākums, kas domāts patērētāju aizsardzībai. Jo, manuprāt, patērētājs tiešām nevar atbildēt par preci, kas vēl nav viņa rokās. Uh, Un, un tāpēc uh, mums vajadzētu šādu patērētu aizsardzības elementu ievest visās 27 dalību valstīs. Un šajā vietā nevar tikt paredzēt lielāka elastība dalību valstīm, jo vēlākā tajā brīdī, kad patērētājs saņēma šo preci savās rokās, uh, Tātad no šī brīža vajadzētu dot viņam divas nedēļas laika. Un šie ir piemēri tam, kā mēs bez sevišķām grūtībām varētu sasniegt uh, šeit um, vienlīdzību ceturtajā um, sadaļā. Un mēs šeit varētu patērēt tiesības it kā ne tikai saglabāt, bet pat vēl pa, pastiprināt. Un svarīgi ir arī tas, ka ceturtajā sadaļā ir paredzēti jautājumi, kas ir ārkārtīgi sarežģīti, īpaši, kas attiecās uz tiesisko līdzekļu hierarhiju patērētājiem. T tas ir saistīts arī ar garantiju tiesībām un procedūrām, kas ir domāts patērētāju aizsardzībai. E, Eiropas Savienībai ir šādas, dažās Eiropas Savienības dalībās ir šādas procedūras, ir citās nav. No Katrā ziņā mēs no vienas puses pastāv vēlme um, likvidēt šādas procedūras. Bet mēs šādā veidā nevaram sasniegt risinājumu. Tas pats attiecās arī uz garantiju tiesībām, uh, lai gan mēs esam varējuši nodrošināt, ka pastāvējušās tiesības atsevišķās uh, dalībvalstīs, piemēram, Francijā un citur, var tikt saglabāts. Bet jautājums ir tas, kā mēs varam šeit visu it kā uh, vienādot. Daži kolēģi ierosināja, ka mums vajadzētu harmonizētu termiņu trīs gadus. Un no otras puses tika minēts arī, ka mums vajadzētu tiekties pēc tāda vienojoša akī, bet a, grib to, ka līdz ar to atsevišķās dalību valstīs patērētie tiesības tik tik kā samazināts, un to mēs nevēlamies. Un tāpēc šādu. Uh, elementu nevēlētos veicināt. Mums katrā ziņā jāiziet eh, visam cauri punktu pa punktam, lai redzētu, kādu kompromisu mēs varam sasniegt. Priekšsēdētāji kungs, tas bija ievads par, eh, ko gribēju jums sniegt par punktiem, par kuriem mēs apspriedāmies. Un gribu uzklausīt arī to, ko kolēģi un kolēģis man varēs par to teikt. Um. Lielas paldies! Es domāju, ka ir vērts norādīt uz to, ka mums jau bija ļoti vērtīgs dokuments, ko mums nosūtīja sekretariāts, kur arī ir klāt balsojums saraksts, eh, un tur ir informācija par tiem grozījumiem, kas mums ir. Tas eh, ļauj mums eh, veiksmīgāk strādāt. Tagad vārds ēnu referentiem, vispirms Gebhārdas kundze, un tad pārējie. Ir daudzi grozījumi, svītrojumi grozījumi iesniegti par ceturto sadaļu, bet vispirms Gebhārdas kundze lūdzu. Jā, tangi šodien. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Švāba kungam par uh, šo te izklāstu. Un tiešām ir tā, ka mūsu iepriekšējā sēdē varbūt diskusijas nebija īpaši harmoniskas, bet uh, tā bija noteikti ļoti vērtīga un auglīga sēde, un es domāju, ka mēs ļoti labi tāpat varēsim turpināt strādāt un es eh, augstu vērtēju arī to, ka jūs piedāvājāt eh, no 9. decembra uz 27. vai vēlāk janvāru pārlikt balsošanu, jo tad mums būs laiks atrast dažus kompromisus, par kuriem tad varēsim vienoties. Es nedomāju, ka būtu labi, ja mēs par šiem te 1600 grozījumiem balsot vienu par vienam, jo tad diez vai mēs kaut ko saskaņot varēsim panākt galu galā, tas nebūtu vērtīgi. Pievērsīšos tikai vienam punktam, kur uh, eh, gribu uzdot arī jautājumu šo apkungs. Es dzirdēju, ka jūs gribat piedāvāt, vai komitejas priekšsādātājs grib piedāvāt, lai mēs vēl tagad veiktu pētījumu vai uh, novērtējumu par to, kas notiks, uh, ja mēs šeit iekļausim arī digitālos produktus. Kā jūs domājat, kā tas laika ziņā līdz 28. janvārim ir īstenojams? Uh, panākt, eh, ka būtu tāds tiešām labs pētījums un ņemt vērā arī to kompromisu uh, apsvēršanā. Man liekas, ka te nav pietiekam daudz laika, lai to izdarītu. Varbūt jūs man varētu informēt par to, kā jūs vēlties uh, to panākt un uh, kāds ir šis te konteksts. Par 22. pantu, kā mēs par to jau diskutējām, mēs vēl neesam raduši kompromisu ir vēl daži punkti, kas ir jānoskaidro, un uh, mani ļoti interesē tie priekšlikumi, kur jūs mums, kurus jūs mums vēl iesniegsiet, īpaši, kas attiecas uz piegādes laikiem, mm, jo tur vēl ir dažas neskaidrības par to, kā mums tur vajadzētu rīkoties. Īpaši, ja kāds uzņēmējs vai tirgotājs sola, uh, 48 stundu laikā piegādāt preci, tad es nesaprotu, ka viņam tad uh, tiek dots vēl papildus laiks, ja uh, būtu bijusi cita iespēja tomēr līgumā to atrunāt. Tātad šeit vēl ir par to jādiskutē, un mēs pie tā, mums pie tā būs jāstrādā. Vēl viens punkts, kur jūs minējāt, maksāšanas noteikumi un arī maksāšanas veidi, kas ir jāpiedāvā. Arī viens uh, veids bez papildus maksas, jeb komisijas maksas, un par to mums arī vēl ir jādiskutē, jo nepietiek uh, pateikt, ka ir uh, jāpiedāvā viens maksāšanas veids. Nesen Vācijā bija gadījums, kad kāda līdzsabiedrība uh, tika tiesā viņai piespriesta sodu, jo bija piedāvāta bezmaksas maksāšanas iespēja, bet uh, tā ir iespēja, kas ir tikai dažiem cilvēkiem, un eh, visi pārējie biežāk izmantotie maksāšanas līdzekļi bija ar komisijas maksu. Tātad šeit ir tiešām jānosaka tādi nosau, noteikumi, lai tāds plaši izmantots maksāšanas līdzeklis būtu piedāvāts bez komisijas maksas, nevis kaut kāds tāds, kas ir rēts maksāšanas līdzeklis, kas daudziem nemaz nav. Tātad šādas te detaļas un sīkumi uh, ir ļoti svarīgi šeit šajā ceturtajā sadaļā. Tie ir ļoti daudz tehniski jautājumi un tādi detaļi jautājumi, par kuriem mēs varbūt uzreiz uh, neiedomājamies, bet tie var radīt problēmas. Un tāpēc mūsu politiskā grupa uh, uzsvēra, ka šajā te ceturtajā sadaļā mēs nevēlētos pilnīgu harmonizāciju, jo šeit būtu jāparedz pēc iespējas augstāka uh, harmonizācija, bet uh, jāatstāj arī zinām elastību. Tātad, piemēram, maksāšanas uh, līdzekļos mēs nevaram pateikt, ka tā, tā jābūt kredītkartē vai bankas kartē, jo dalībvalstīs ir arī uh, atšķirīgi maksāšanas līdzekļi un uh, atšķirīga izplatība tiem ir. Un šeit tāpēc ir jāpatur zinām elastība un uh, jārūpējas, lai nebūtu tādi uh, noteikumi, kas galu galā patērētājiem tieši uh, būtu negatīvi. Tas ir būtiski. Paldies! Okay, well, I think, um, Paldies, es uh, piekrītu Gepārds kundzei attiecībā uz laika grafiku. Mums nepieciešama programma, kādā mēs varētu sekot šajam laika grafikam, jo vidū taču būs Ziemassvētku brīvdienas. Uh, mēs runāsim arī par digitalizāciju, kas nebija no manis nenāca, bet referents vēlējās par to runāt, un mēs arī par to runāsim koordinātoru sanāksmē pavisam drīz. Tagad došu vārdu Rošforu kungam un tad uh, citiem runātājiem, citiem mēnu referentiem paldies. Saka Rošfor kungs, <coughs> paldies Švābu kungam par ļoti labo darbu, uh, kur viņš izdarījis tik daudz uh, grozījumu. Viņš saka, ka viņš zina visus no galvas var par tiem runāt. Nu, mēs tūlīt redzēsim, vai viņš tiešām to var <clears throat> attiecībā uz laika grafiku, jo esoši vecajā laika grafikā mēs nevaram iekļauties. Bet mums ir nepieciešams vairāk laika, lai mēs efektīvi strādātu pie šī jautājuma. Bet atkal slikta ziņas ir tās, ka tiklīdz kā mums ir eh, grūtas, eh, grūts uzdevums, tad uh, kā patērētājs ciešam mēs nevaram pietiekami ātri sar, uh, tikt galā ar šiem uzdevumiem. Un mēs netiekam ar šiem kompleksajiem jautājumiem. Padomi tie teica, ka apspriedīsies 10. decembrī, bet. Uh, acīm redzot, tas nebūs iespējams. Jā, man jāpiekrīt, ka šis ir ļoti sarežģīts teksts un pēdējās dienās, gan pagājušajā nedēļā Strasbūrā, gan arī iepriekš Visi tie, kas ir eh, iepazinušies ar tekstu pilnībā, es gribētu uh, tagad arī pārlasīt to, bet es neesmu redzējis nekādas vadlīnijas. Es nepūt neesmu jauniņais attiecībā uz šiem tie jautājumiem, bet uh, tas skatoties uz tekstu, es nevaru nekādu izprast, kāds tad ir galvenās vadlīnijas, kāds ir virziens tekstam, eh, tas ir bez kodola. Uh, pārāk daudz liekvārdības, un Džēms bija pilnīgi, es esmu ar viņu vienisprāts, mums ir uh, jāpazemina uh, šī te um, patērētā aizsardzību, bet šobrīd ņemot vērā laika grafiku, mēs esam nonākuši pie tāda punkta, ka mums jās, jāatzīst, ka patērētājs jau ir noguris no šīs piesaistes vienotajam tirgumam. Un <coughs> atkarībā no tā, kāda mums mēs radīsim risinājumu, ir virkne, arī ri, e, ir virkne risinājumu. Pirmām kārtām e, jaunajam tekstam būtu jābūt skaidrākam, skaidrojot arī patērētājiem. Uh, Uh, un uh, ļaujot viņam vairāk noticēt tam, ka vienotā tirgus uh, ieviešana pilnībā būs kaut kas labs priekš viņa, bet ir palicis vēl joprojām arī risks, ka patērēs vēl joprojām uzskatīs, uzskatīs ka šis teksts vēl jau vairāk attālina viņu no Eiropas un ka Eiropas Savienība un Eiropa pēdiņās viņu vēl vairāk um, ierobežo un eh, nebūtu neinteresējusi par tādām sīkām lietām viņa dzīvē, kas priekš patērētāji nebūtu nav sīkas. Un ka mēs te Briselē sēžam uh, un kaut ko domājam, kas uh, tiek uzspiests patērētājiem. Un lai tas tā nebūtu, mums ir viss jādara. Mēs ļoti prie, es ļoti priecāšos. Uh, ar šī direktīvas īstenošanu, bet es visvairāk bažījos par to, kas notiek ar a, iegūto preci vai pakalpojumu pēc tam, kad pirkuma pārdošana, pirkšana pārdošana ir notikusi. Mums vajadzīga vairāk vienkāršības, vairāk izskaidrošana. Mēs nevēlamies atkal iekrist tajās lamatās, par kurām jau minēju <clears throat> savas uzstāšanās sākumā. <coughs> Un varbūt, ka es vēlreiz uh, izskatīšos kā ideālists šeit, ideālists šeit, bet uh, es ceru, ka mums uh, būs vēl lielākas iespējas panākt kompromisu tik daudzos jautājumos un viedokļos, kas mums ir atšķirīgi. Un, uh, Mums ir nepieciešams vairāk skatīt uh, šo te uh, likumdošanas projektu kā uh, pat ar patērētāju acīm, jo tas taču ir pats svarīgākais. Un visbeidzot, kaut kas, ko iepriekšējais nu, runātājs nepateica, un es neapšaubu Andrēs Švābu kungu, bet es um, domāju, ka uh, laika grafiks ir attiecīgi veidots pēc ad hoc uh, Eh, sanāksmes pagājušajā gadā, bet mēs jau esam divus gadus patērējuši skatoties uz uh, vienu pantu, 22. pantu, un vēl joprojām viņu uh, nevaram vien uh, izspriest. Bet tas vēl joprojām parāda, cik mēs esam vāji un arī to, cik šis jautājums ir svarīgs un sarežģīts un komplicēts. <clears throat> Tā, tas nav tikai Aldas grupas uh, jautājums, bet šīs direktīvas prioritātes ir divas. Ir divas. Pirmām kārtām mēs uzskatām, ka uh, vienotā tirgu ir nepieciešams <clears throat> uzlabot um, attālinātās pārdošanas iespējas. Mēs vēlētos direktīvu, kura uh, fokusētos, kur būtu tieši attiecīga un noteiktu attālināto pārdošanu bet ka tā nebūtu tikai uh, vien tāds atkal jauns papīrs, bet uh, ka tā būtu tieši ietekme. Tā uh, eh, iepazīstinātu patērētāju ar jauniem elementiem, uh, ka tā atdzīvinātu mm, ekonomiku Eiropā. Uh, jo šobrīd izskatās, ka atkal mēs uh, Um, neuzlabojam vienoto tirgu, ka mēs atkal runājam uh, tādos vispārējos terminos uh, par uh, patērētāju aizsardzību un tā, tā, tā, bet beigās ar šo atkal milzīgo darbu, padarīto darbu, mēs varētu būt turpat, kur bijām. Attiecībā uz ceturto sādaļu jau atkal virkne labu priekšlikumu ir izskanējuši. Es domāju, ka mēs visus uh, grozījumus attiecībā uz šo <clears throat> sadaļu spēsim uh, ielikt vienā kompromisu grozījumā uh, vai vismaz dažos. Uh, to jau ir pierādījis iepriekšējās nedēļas darbs, 27 pāntu bija ļoti interesanti apspriest pagājušajā nedēļā. Švāba kungs jau teica attiecībā par piegādi un apmaksas veidiem. Švāba kungs jau runāja par, uh, par, uh, par risinājumu hierarhiju. Tas ir kaut kas par patērētāju tiesībām, kaut kas, kur būtu nepieciešama vienkāršošana. Situācija ir ļoti dažāda dažādās dalību valstīs. <coughs> Un šī te sistēmu, kur atkal uh, veidos tādu kā uh, turpu šurpu uh, pasākumu, kur liks no vi, uh, ko viens uh, liks vainu vai atbildību uz otru, mēs atkal, un, un būs atkal šī hierarhija, kurš ir svarīgāks, kas ir galvenāks, mēs atkal neno kā, ne pie kā nenonāksim. Mums ir uh, smalki jāskat šis jautājums un jāstrādā referentu, bet mums būtu uh, jānonāk pie eh, risinājuma, kur ir vairāki iespējamie maksājuma veidi. Eh, tādējādi mēs palielinātu at eh, attālinātās pārdošanas uh, apjomus. Ja būtu vienīga, ja ir kaut kur vienīgais veids, kā maksāt tikai skaidra nauda, nu kā tad mēs tad uh, palielināsim uh, pārdošanas apjoms. Jūs varat teikt, ka tas ir visvienkāršākais, parastais, pirmavots maksāšanas veids, bet tas tomēr tā nav. Mums ir moderna sabiedrība, mūsdienu sabiedrībā eh, skaidrs naudas maksāšanas veids vairs nav priori, primārais un vienotais. Ja mēs atkal runājam par atbildību un ja um, piegādātājs apņemās, ja ražotājs vai, vai pārdevējs apņemās piegādāt preci, nu tad viņam tas būtu jādara un tad tam būtu arī jāiest, būtam jāiestiprinātam uh, eh, pirkšanas pārdošanas kaut kādā dokumentā vai, vai faktā. Uh, Un kādēļ, lai mēs neturētu viņu pie vārda, ir vesela virkne gadījumiem, gadījumi, kad uh, piegāde netiek uh, veikt saulaicīgi, uh, nu, gadījumā, ka, piemēram, ai, tiek aizturēta attiecīgā produkta vai pakalpojuma ražošana vai arī uh, citi iemesli dēļ, nu, un to nevar starīt tik viennozīmīgi. Tieši tāpat ir, tāpēc mums jādomā arī par kompromisiem. Uh, ja, attiecībā uz 48 stundām, ja kāds ir apņēmies piegādāt 48 uh, stundās kādu preci vai pakalpojumu, tad es uzskatu, ka pirms patērētājs var uh, laust savu līgumu, tad es domāju, ka būtu jābūt tādai atkāpēji, ka uh, piegādātājs tomēr uh, var informēt saulaicīgi uh, pa patērētāju preces saņēmēju par to, ka uh, šī prece tiks piegādāta vēlāk un ar paskaidrojumu, kāpēc nē, ka tas neno zīmē, ka tas nenozīmētu automātiski eh, līgumu laušanu. Protams, ka ne visos gadījumos, ja tā ir dzimšanas dienas torta, un dzimšanas dienas torta nevar eh, ierasties pie patērētāja pēc divas dienas, tad, ka jau ballīte ir notikusi. Tā, protams, tāda. Um, patērētājiem eh, šo tortu vairs nevajag, bet uh, ir virkni gadījumi, kurus tā nav, un arī patērētājs nemaz uh, nepretotos, ja saņem šo preci nedaudz vēlāk. Un manā valstī to nosaka arī uh, likumdošana. Uh, Bet, ja mēs eh, runājam vispārīgi, tad eh, atkal mēs neko labu neizdarīsim. Tas būs liek, liek, lieks papīrs, liek eh, likumdošanas mm, pakotne, no kuras nebūs ieguvējis patērētājs. Un tāpēc mums jāmeklē kompromis. Paldies! Paldies, saka priekšēdētājs Rošfor kungam. Ļoti uh, ļoti labas diskusijas mēs esam uzsākuši attiecībā uz prioritārajiem pasākumiem, un es domāju, ka mums ir jau labs progress atkarība attiecībā uz to, kāda tad ir tie jautājumi un kuras tās problēmu jomas, un es domāju, ka mūsu komiteja beig galā nonāks pie dokumenta, kas parādīs patērētājiem, ka viņa tiesības un viņa stāvoklis ir uzlabojies, tāpat arī, ka iekšējais tirgus uh, no tā tikai iegūs, un es domāju, ka mēs panāksim arī tādu sabalansētu um, likumdošanu, ka mēs varēsim soli pa solītim tomēr panākt progresu. Trantfalīdis kungs ir pēdējais ēnu referents, kas ir šobrīd klāt. Ā, Kozučņik kungs arī vēlās runāt, bet pa priekš Trantfalīdis kungs kā ēnu referents. Paldies priekšēdētāji kungs, es domāju, ka kolēģi. Uh, kā uh, ēnu referenti, man piekritīs, kā runājot ar referentu, uh, Eh, ka tomēr man jāsaka, ka mēs esam panākuši progresu, bet nepietiekam. Un es priecājos, ka mums tagad ir laiks līdz 27. Eh, janvārim, kā mēs esam dabūjuši pagarinājumu. Un pēc uzklausot šo, šīs dienas runātājs Gepārds kundzi un Rošforu kungu, es uzskatu, ka ir nepieciešams turpināt šīs diskusijas. Un es uh, gribētu uh, atbalstīt to ieteikumu, ka mēs atliekam šī te jautājumu galēju izskatīšanu līdz 27. janvārim. Paldies, es vēlētos uzklausīt arī kolēģus, kuri iesniedz grozījums Lēkner kungs pilnmējas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es arī iesniedzu veselu virkni grozījumu un domāju, uh, ka Švabkungs, ko jau teica, arī Gebhards kungs to uh, apstiprināja. <clears throat> apskauž šos kolēģis, kuri ir spējīgi um, izvērtēt visus šos 1600 uh, grozījumus. Es pats to nevaru izdarīt. Bet nevilieties. Ja jūs domājat, ka jūs uh, aplūkojat šos jautājumus no ārpus, un ja jūs runājat ar ekspertiem, tad arī viņi uzdod šo jautājumu, kā parlaments nopietni var šādā veidā strādāt. Uh, Gebhards kundze, jums tiešām ir taisnība, ka viss šis eh, jautājums ir ļoti kompleks. Un, un, un tas eh, viss viens ar otru ir ļoti saistīts. Ja runa ir par CO2 emisijām no nu, kravas automašīnām, Tad kā, kaut kur ir iespējams varbūt slēgt kompromisus, bet šeit mums jāņem vērā, ka ir atkal, citur ir atkal cita veida ietekme, un tas viss savā starpā kā nesaskan. Un tāpēc es kā uh, deputāts uzdod jautājumu. Ja, jā, deputāts jau var balsot, kā viņš to vēlas. Un uh, tad uh, komisijā tika izteikts pār, pār, pārmetumi par to, ka nav pietiekams bijis šis uh, ietekmes izvērtējums. Uh, bet tas, ko komisija iesniedz patiesībā, ir tikai um, dažādu elementu apkopojums. Un katrā ziņā tas, ko komisija iesniedz, um, ir uh, mm, jāņem vērā. Un man ir jautājums, kā mēs varam uh, balsot, ja mums nav pietiekams pamatojums. Un, uh, Gribu pieminēt divus svarīgus punktus. Priekšlikumā runa ir par šo tālpārdošanu. Šī tālpārdošanas definīcija ir ļoti paplašināta. Gribētu zināt, kāpēc. Runa par šo definīciju, kur ir pār, vienkārši paplis, eh, paplašināta. Notiek ļoti daudz šāda veida eh, tirzniecība, un komisija norāda, eh, nenorāda uz to, un īpaši to arī nepamato, vai tas ir pietiekami izpētīts. Un es domāju, ka mēs nevaram visus 1600 eh, grozījumus eh, pietiekami ņemt vērā un kā tas ietekmē mazos uz, uzņēmums. Mazus uzņēmumus, kuros strādā varbūt tikai divi eh, darbinieki. Mums viss šis jautājums ir jāaps, jāapskata, viss jāaps, jāapstrādā. Uh, Un darbs patiešām ir apjomīgs, bet mums e, šajā ziņojumā ņemts vērā ir tas e, šī tipiskā raksturīgā attiecības starp patērētāju un uzņēmē, bet katrā ziņā es domāju, ka šeit mums uh, komitejā mēs neesam vēl pietiekami par to visu diskutējuši. Visi šie manis minētie jautājumi jau paši par sevi būtu tā vērt, lai būtu atsevišķa likumdošana. Un tāpēc es domāju, ka 4. 5. sadaļu vajadzētu vispār svītrot. Un man nav radies iespējas, ka patērētāju tiesības Eiropā taisās sabrukt. Uh, ja mēs šajā jomā visu atstātu, kā, kā ir, mēs palikt pie minimālās harmonizācijas, mēs palikt pie šīm 1, 2, 3 sadaļām un arī parlamenta ietverā. Tas tā būtu eh, saprātīgi, ar to varētu strādāt. Un kāpēc es iesniedzu šos grozījumus, tas bija arī tas iemesls. Un, protams, ir arī notiek uh, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, bet tas nevarētu būt iemesls tam, lai visā Eiropā uh, uh, negatīvi ietekmēt cilvēkus, kuriem būtu varbūt nepieciešama vairāk aizsardzība kā citiem. Un gribu šeit atgādināt par to, ko parlaments nolēma par zaļo grāmatu, ka mums atsevišķas lietas vajadzētu vienkāršot. Uh, Eh, kolēģi arī teica, jau minēja, ka mums varbūt vajadzētu uh, svītrot 4. 5. sadaļu, koncentrēties uz 1, 2, 3, 1, 2, 3 sadaļu, un to es īpaši saku komisijas virzienā, jo tas, ko komisija iesniedz, tas, tas varētu būt tāds interesants mēģinājums, bet es domāju, ka citās jomās uh, likumdošana tiek ar vien vairāk sadalīt un nav iemesla uh, šeit šādā veidā mm, visu kopā apvienot, mēs visu varam sadalīt. Un, un mm, palūkoties, kur mēs ko varam pielāgot, harmonizēt. Un varbūt, ka mēs varētu labāk e, visu šo darīt posmu pa posmam un ne visu kopā. Priekšsēdētāji kungs, to es vienkārši gribēju teikt, lai pamatot savus e, grozījumus. Uh, kuri visi vēlas um, šos svītrojumus un, atsevi, un uh, svītrot arī atsevišķus uh, pastāvošus noteikumus. Paldies! Paldies par uh, ļoti skaidro paziņojumu un iespējams, ka mēs saņemsim arī otrajā kārtā atbildes uz to. Bet paš vēl ir Vanokungs un Vailers kundze, ja nu vēl kāds grib izteikties vēl. Vanokungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jau no sākuma man, manai politiskai grupai bija iebildumi uh, attiecībā uz pilnīgu harmonizāciju, kā to vēlējās komisija. Pateicos, pateicos Švāba kungam, ka viņš savā ziņojumā centās atrast vidusceļu starp pilnīgu uh, harmonizāciju un minimālo uh, harmonizāciju. Atzīstu, ka viņa darbs patiešām bija milzīgs, bet joprojām pastāv atsevišķi trūkumi. Tas īpaši attiecās uz garantijām, kas domāts patērētājiem. Un arī no juridiskā viedokļa raugoties ir neskaidrības vēl. Vienā ziņā varētu pieminēt šo, to, ka komisija vadās no maksimālās harmonizācijas kā izejas punkta. Ja mēs zinātu, par kuriem punktiem mēs varam vienoties, mēs varētu izlēmt, vai tiešām ir vēlami tiekties pēc šīs harmonizācijas. Esmu savā vārdā iesniedzis apmēram 30 grozījums, īpaši tas, tas attiecās patērētāju tiesības stiprināšanu attiecībā uz uh, informāciju un atkāpšanās tiesībām. Domāju, ka ir nepieciešams pieprasīt, lai patērētājiem sniegtā informācija tiešām ļautu stāties eh, kon, eh, kontaktā. Bet pašreizējais adresēm ir jābūt eh, pilnīgām. Līgumu var slēgt arī pa telefonu, bet tas var novest arī pie ļaunprātīgas izmantošanas. Tālāk es ierosinu vienkāršot noteikumus, uh, attiecībā uz um, atkāpšanās uh, atpakaļ atdošanas tiesībām. Tātad 14 dienas no dienas, kad tika noslēgts līgums, izņemot tālpārdošanu, kad runa ir par preču pārdošanu. Tad uh, termiņš stājas spēkā no tās dienas, kad patērētājs uh, tiešām ir saņēmis savās rokās pasūtīto preci. Tālāk Esmu īsti pārliecināts, vai 30 dienu termiņu noteikšana tiešām ir patērētāji interesēs. Dažkārt gadās tā, ka, eh, ka cilvēki iesāk eh, pirkt mēbeles, jo viņi gatavojas pārvākties uz citurien, un viņi sāk iepirkties jau laicīgi. Un eh, vajadzētu paredzēt iespēju, ka pircējs un pārdevējs vienojas par termiņu, par savu termiņu. Tālāk vajadzētu atstāt iespēju eh, tiešām īstenot šo atpakaļ atdošanas tiesību. Piemēram, ja kāds iegādājas kaut ko, kādu lielu priekšmetu, piemēram, divānu, un tas tiek piegādāts, un eh, pat tas, ja piecais nav apmierināts, viņš vilcinās, un tad pēkšņi jau šis eh, atpakaļ atdošanas termiņš ir pagājis, un nu viņam pēc pašam ir jāsamaksā par atkal atkārtot iepakošanu, nosūtīšanu atpakaļ. Un šajā gadījumā nevajadzētu eh, tā, ka pircējs. Pircējiem ir jāmaksā šī atpakaļ sūtīšana, ja runa ir par, par eh, summu, kas ir virs 50 eiro. Vajadzētu atstāt eh, pircējiem iespēju izvēlēties, vai viņš vēlas, lai viņam šo preci piesūta uh, par jaunu, ja viņš vēlas vienkārši apmainīt, ja vienkārši piesūtītā preci, ja tā nav laba, ja tā tiek salabot. Par šo aspektu vajadzētu padomāt. Paldies. Paldies, tagad Vailers kundze, lūdzu. Ja, ich hatte mich ja, ähm... Es äh, jau pieteicos runāt kad es eh, uzklausīju Lehner kungu, um, jo, ja mēs to ņemtu kā secinājumu, tad viņš uh, gribētu tā kā noraidīt visu šo uh, eh, dosjē, varbūt pēc diviem, trim gadiem, tad uh, mēs to saņemtu atsevišķos likumos kā piedāvājums, bet tad jums tur varbūt savā politiskajā grupā ir jānoskaidro viedoklis. Katrā gadījumā es jau uh, runājot par rītdienas eh, balsojumu, par manu ietekmes novērtējumu, gribētu teikt, ka runājot par būtiskiem eh, grozījumiem, es nedomāju, ka visi 1600 ir būtiski grozījumi. Es domāju, ka par būtiskiem grozījumiem rīt varētu uh, Uh, lūgt jaunu ieteikumus novērtējumu rīt, tad, kad mēs lemsim desmitos, tad koordinātori un referenti varētu jau padomāt par to, ka, ja parlaments uh, un komiteja uzskata to par nepieciešamu, ja tas ir ļoti svarīgi, uh, tad vajadzētu prasīt jaunu ieteikumus novērtējumu par šiem grozījumiem. Varbūt, ka tas ir saprātīgi, varbūt, ka nē to atstāšu referenta ziņā un ēnu referenta ziņā, bet uh, es domāju, ka tas varētu būt svarīgi, lai mums nākotnē šāda iespēja būtu, un to varētu jau varbūt izmantot. Varbūt, ka tur rezultāts būs diezgan negaidīts. Well, I think this ties in with the vote on. Es domāju, ka tas uh, ir eh, saistīts ar jūsu rītdienas eh, ziņojumu balsojumu par ietekmes novērtējumu, bet mums ir tikai viens papildu dokuments par švābu kunga grozījumiem un būtu diezgan nepraktiski veidot uh, ietekmes novērtējumu par pārējiem 1300 grozījumiem, bet par digitālajiem produktiem, kas šo direktīvu ievirs citā gultnē nekā komisija to sākumā uh, paredzēja, tur vajadzētu tiešām ļoti cieši papētīt šos grozījumus, paskatoties, kā tas varētu darboties, un komisija arī šeit jau strādā, un varbūt, ka te mēs varētu aicināt Petrī kungu izteikties no komisijas puses, jo neesmu droši, ka viņš ir paudzis komisijas viedokli jau par digitālajiem produktiem, un es domāju, ka tas kolēģis varētu interesēt, un arī par Lehner kunga pieminētiem jautājumiem par šo te sadaļu iespējamo dzēšanu. Ja nemaldos, tad padoma arī skata šo iespēju. Bet pirms došu vārdu Petrīkungam, varbūt, ka ir vēl kāds deputāts, kas vēlas kaut ko teikt šajās diskusijās. Varbūt referents vēlas kaut ko teikt, vai vispirms gribat uzklausīt komisiju, un tad, ja ir laiks, tad uh, mēs varbūt varētu panākt uh, tālāk progresu. Tagad tad vārds uh, Pētrī kungam komisijas vārdā. Varbūt jūs vēlaties komentēt to, ko jūs līdz šim dzirdējāt, un varbūt uh, pastāstīt mums par uh, kaut kādu notikumu attīstību, kuriem gribētu pievērst mūsu uzmanību. Lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es ar lielu interesi uzklausīju šīs te diskusijas šodien. Uh, Un um, es priecājos par to progresu, kāds, uh, kādi ir jūsu centieni, ļoti ambiciozi jums uh, parlamentā. Un es priecājos arī par to, ka jūs esat atlikuši šo te datumu uz vēlāku laiku, lai panāktu pēc iespējas plašāku kompromisu janvāra laikā. Es uh, īsumā pateikšu attiecībā uz dažām lietām, dažus komentārus, it īpaši par specifiskiem punktiem, ko jūs esat šeit pacēluši attiecībā uz piegādi. Vairāki no jums par to izteicās, par to mēs arī runājam pagājušajā nedēļā Strasbūras plenāra sesijā. Rošfor kungs atsaucās uz izmaiņām, <clears throat> lai uh, Uh, nevienmēr uh, nesaulēcīga piegāda nozīmētu uh, no, no, nozīmē to, ka līgums tiek pārtraukts vai ka un, uh, arī padomē notiek līdzīgas diskusijas. Tas vienā norāda, ka mēs ļoti labi kopā strādājam un ka to varētu patiešām gala tekstā um, ievien, ievietot. Tāpat arī definīcijas, kas tad ir, kas tad ir um, attālinātā um, pirkšana, uh, jeb arī nepirkšana veikalā vai uz vietas, kas uh, ir arī diezgan plaša uh, Eh, plaši diskutēta lieta. Mm. Tas ir, kāpēc mēs par to runājam? Mēs par to runājam, lai atbi, at, aizsargātu patērētājus. Un uh, esošās direktīvas uh, nepārklātos punktus uh, pārklātu. Piemēram, ja runā, ja, mm, ja pārdevējs pārdod tādā kā um, kā attālināt vai pēc kataloga, lai eh, tas, lai, lai pirkšana, lai nenotiktu uh, vienlai, lai pirkšana notiktu vienlaicīgi ar kontrakta sniegš, eh, slēgšanu, tātad, uh, kas šobrīd nav tā paredzēts. Uh, Nokungs runāja par, de, par sekojošo, par mutveida vienošanos. Uh, ka mutveida līgumam starp pircēju un pārdevēju būtu vienmēr jābūt noslēgtam arī rakstveidā. Es vienmēr esmu teicis, ka jūs, jūs komitejā, ka tas būs diezgan varētu būt solis atpakaļ telemarketinga uh, biznesā, ka vienmēr būtu nepieciešama arī šāda rakstiskā uh, līguma noslēgšana attiecībā uz noteikumu, eh, kas noteiktu eh, maksājumu atlikšanu uz eh, izmēģinājumu laiku, tas arī varētu būt problemātiski attiecībā uz, piemēram, bloķētās naudas summas bloķējumu atbrīvošanu vai arī tiešām uh, uh maksājumu izdarīšana, tīpaši liela, uh, mē, liela uh, mēroga precēm. Uh, jo tur taču mums jārunā ir arī par uh, sarežģīto piegādi, pēc, par piegādi, kur nav vienkārši, jo tādā patērētājiem, eh, ja to neapmierina eh, prece, būtu jāmaksā atkal par šīs eh, preces iepakošanu lielā kastē un sūtīšanu atpakaļ. Mēs par to jau arī runājām padomē. Un visbeidzot, priekšēdētāja kungs attiecībā uz digitālajiem produktiem, par ko jūs uzdevāt jautājumu. Iemesls, kādēļ komisija ne uzlika eh, nekādu, neievies nekādu eh, tas izmaiņas ieteikumā attiecībā uz šādiem produktiem, ka tie ir, eh, es gribētu teikt, ka tie ir ceturtajā, at, ka tas netika ie, ievies ceturtajā uh, sadaļā, bet trešajā un piektajā uh, par to ir runāts, un es domāju, ka tas būtu pietiekami tātad attiecībā uz digitāliem uh, produktiem, uh, tāds kā ieteikums šobrīd ir. Uh, par savietojumību trešajā, uh, trešajā punktā um, zaļajā grāmatā jau, um, jau šeit mums ir runa, bet uh, balstoties uz Uh, mūsu konsultācijām ar patērētāju organizācijām, uh, kuri bija ļoti par ceturtā sadaļā uh, esošo teksta redakciju ražotāji un pārdevēji tomēr uzskatīja, ka tur ir pietiekam daudz problēmu varētu rasties arī patērētājam. Un uh, mums nav šobrīd pietiekami skaidra atbilde attiecībā uz tieši digitālajiem a, produktiem, a, kur būtu nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa regula. Un a, mēs izlēmām nevis pieņemt pārsteidzīgu lēmumu, bet mēs uzsākām jau pētījumu, izpēti divos tādos jautājumos. Viena, viena sadaļa ir uh, Uh, mēs skatīsimies uz ekonomisko pusi, balstoties uz uh, balsoties uz um, aptaujām ar patērētājiem, kā arī patērētāju grupām, um, mērķa grupām, kādas ir viņu problēmas, izvērtēsim šīs te problēmas, kādas patērētājiem realitātē pas, pastāv, ja viņiem tādas ir šobrīd un, uh, un pēc tam mēs centīsimies izvērtējot šo te mm, sadaļu, uh, šīs atbildes, tad arī rīkosimies. Un otra pētījuma puse vairāk skatīties, uh, skatīsies uz uh, likumdošanas pusi, tātad kāda ir juridiskā uh, gaisotne dalībvalstīs, Uh, un ko, kādus secinājumus mēs no tā varam izdarīt. Labākās prakses, sliktākās prakses, plusi, mīnus, kā uh, mēs tad varam veidot šo likumdošanu E Eiropas Savienības līmenī. Šīs, šie abi pētījumi notiek paralēli, tie šobrīd notiek, bet mums vēl joprojām nav nekādi rezultāti. Mēs a, tikai tagad sākam saņemt atbildes attiecībā uz situāciju a, dalībvalstu līmenī, juridisko a, ietvaru dalībvalstīs, kas nav nebūt skaidra un mums būs rezultāti līdz 2011. gada vidum. Tādēļ varētu teikt, ka būs ļoti grūti šajā brīdī par direktīvas nākotni runāt par šiem rezultātiem, par rezultātu izvērtējumu. Līdz ar to jums pašiem ir jālem, kā tad attiekties pret digitālajiem produktiem. Paldies! So I think... Paldies! Es domāju, ka tad no jūsu teiktā izriet, ka komisija negribētu, lai tagad tiktu iesniegti grozījumi. Jūs to neteicāt tā skaidri, bet tas laikam bija tas, ko jūs gribējāt teikt, un labāk nogaidīt līdz nākamā gada vidumu un tad mēs varētu vēlreiz ķerties klāt visai šai direktīvai. Tas varētu būt tas rezultāts, kas izriet no jūs teiktā. Katrā ziņā jāskatās, ko kolēģi par to domā, bet uh, būtu noderīgi, ja jūs varētu mūs informēt par jūsu sākotnējo viedokli, pat ja tas nav ietekmes novērtējuma formā, jo tas varētu kolēģiem palīdzēt novērtēt, vai viņiem ir vērts kaut ko tagad darīt vai nē. Es negribu te neko teikt, kā, kam, kam ir, kuram ir jārīkojas. Un tagad uh, došu vārdu referentam, varbūt, ka viņš uh, varētu pateikt, vai šī diskusija ir pavizīsies uz priekšu vai nē, un es nezinu, vai jūs vēlties izteikties arī par nākotnes laika grafiku. Es pamanīju, ka mums 10. janvārī būs iespēja nākamo reizi apmainīties viedokļiem. Uh, tas būs uzreiz pēc uh, Ziemassvētku pārtraukuma, un es domāju, ka šis laiks arī būs noderīgs, bet mums vajadzētu jau līdz tam laikam nāk klajā ar zināmām idejām un tad apmainīties šiem viedokļiem. Šis balsošanas saraksts un eh, grozījuma pozīcijas arī ir noderīgi dokumenti, lai eh, domāt par kompromisiem. Varbūt jūs varētu pievērsties šiem izteiktiem komentāriem un atbildēt uz tiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es varbūt mēģināšu pāriet no vispārīgiem lietām uz detaļām. Labprāt sāktu ar to, ka, protams, situācija nav vienkārša, bet, eh, dārgie kolēģi, 2008. gadā ekonomikas izaugsme Eiropā bija mīnus 5%, eh, ASV plus 0,1% un Ķīnā plus 8%. Protams, ka lietas šeit Eiropā nav vienkāršas, ir 27 dažādas eh, sistēmas, bet ja mēs eh, vēlamies veiksmīgi darboties globālā ekonomikā, mums ir šīs pūles jāpieliek, lai panākt kaut ko, un tāpēc es jūtos spiests šeit šajā jomā kaut ko darīt pati, jā. Ja Eh, daudzreiz tas nav īpaši patīkam. Un nav jau arī tā, ka tā būtu tāda kaut kāda traka ideja eh, mēģināt harmonizēt civilās tiesības. Arī profesors Monti eh, savā daudz citātajā zinā, ziņojumā nonāk pie šī secinājuma, ka te kaut kas ir jādara. Un tāpēc šī diskusija par to, ka viss ir sarežģīts, nav īsti saprotam, jo ja viss ir uh, Uh, tik sarežģīts, tad Eiropa vairs nebūs aktuāla, un es un mani bērni nevēlamies šādu situāciju, tāpēc mēs vēlamies censties arī šīs sarežģītās lietas virzīt pareizajā virzienā. Tāpēc gribētu pieskarties dažiem punktiem, kas tika teikts. Kas attiec uz digitāliem produktiem, tas ir pareizi, ka tos iekļauj visas sadaļas, izņemot ceturto sadaļu te ir runa par to, vai tas ir uh, uh pakalpojums vai tā ir prece. Patērētāja aizstāvji Uh, saka, ka šai direktīvai jābūt vērstai uz nākotni, future proof. Un uh, šo ideju es jau izteicu sākumā, ka mums šiem jautājumiem būtu vairāk jāpievēršas. Un uh, ir atziņa, atzinums, kur gan nav uh, izskaidrots visas lietas un jautājums, vai tad, ja komisija pēc četriem uh, mēnešiem uh, uh gribēs piedāvāt kaut ko jaunu, vai tad eh, varbūt to vajadzētu integrēt jau tagad šajā direktīvā, jo ja mēs martā balsosim un komisija nāks jūlijā ar priekšlikumu, tad tas būtu absurdi, ja mēs to te tagad neiekļautu, jo jāpadomā vienmēr par vienu lietu. Dažas dalībvalstis gan ir skeptiskas, bet tās nevēlas katru divas nedēļas eh, īstenot kaut ko jaunu no Eiropas savā civiltieskajā kodeksā. Un tāpēc ir jāpadomā varbūt par to, ka eh, šim jautājumam vajadzētu pievērsties. Protams, um, uh, kas attiec uz ietekmes novērtējumu, Vailers kundze, esmu jūsu pusē, un tomēr 18. novembrī komisija uh, mums iesniedz šo ietekmes novērtējumu par manu ziņojumu, un līdz ar to mēs jau šo to esam panākuši. Un ja tagad tiks iesniegt vēl kaut kādi būtiski grozījumi, tad uh, varētu padomāt, ko ar tiem varētu vēl darīt. Es iesniegu pateikties Kurtam Lehneram par atbalstu uh, attiecībā uz to, ka tas, ko mēs šeit vēlamies panākt, ka tam ir jābūt īstenojamam. Un viņš pamatot runā par šīm problēmām. Otrajā A pantā šādus līgumus mēs ņemam kā tālpārdošanas līgumus, kas izriet no izplatīšanas sistēmas un nevis kaut kādus līgumus, kas tālpārdošanā vai pie mājas durvīm tiek it kā noslēgti. Tātad tur, kur ir firma, viņiem ir mājaslapa, telefona numurs, uh, Uh, to vajadzētu izņemt no direktīvas, un es uh, gribētu aicināt tiešām domāt par uh, šo priekšlikumu, kas veicinātu to, ka šī direktīva tiešām ir piemērojama. Mēs ar Lehneru kungu esam viensprāts, ka pirmajā, otrajā un trešajā sadaļā mēs varam daudz panākt patērētājiem un daudz varam darīt arī iekšējā tirgus labā. Un jautājums būs, kas būs gal galā iespējams ceturtajā sadaļā. Esmu gatavs diskutēt ar kolēģiem, kur varam panākt labus kompromisus, bet uh, beigās ir jāskatās, tad, kā tas attīstīsies. Kas Anok kunga teiktos, ka mēs piektajā sadaļā vēlamies skaidrus saziņas līdzekļus un nevis norādu uz kaut kādu dārgu telefonu numuru. Mēs vēlamies, lai šīs 14 dienas būtu spēkā un 30 dienu maksimālais termiņš, ko jūs tikko pieminējāt, uh, Tur puses var vienoties, ko tās vēlas. Ja tās ne par ko nevē, nevienojas, tad vēlākais 30 dienu laikā ir jāpiegādā. Daudzās valstīs tā tas jau ir. Un uh, daļai tāpēc ir arī pārsteidzoši, ka uh, mēs šeit Eiropā diskutējam par detaļām. Un Gebhards kundze teiktais. Uh, man simpatizē jūs teiktais par maksājumu līdzekļiem. Manā ziņojumā un arī komisijas ziņojumā par to nekas nav rakstīts. Ir Stēlers kundzes uh, 1132 uh, uh, uh, un 1135 grozījumi no Šaldamovas kundzes, kas par to runā. Un tāpēc no tā gribu uztaisīt kompromisu, kas mums visiem ir pieņemams. Un atsaucos uz šiem diviem sociāldemokrātu grozījumiem. Es saprotu, ka jūs sakāt, ka tas nav pietiekam tālajoši, bet nu, tas izriet no šiem grozījumiem. Mēs varam tur iet tālāk, bet tur es esmu atvērts. Bet, uh, ja mēs katru detaļu tik detalizēti apskatīsim un mēģināsim rast risinājumu katrā detaļā, tad mēs šeit apmaldīsimies šajā jautājumā. Un tāpēc var piekrist Rošforu kungam, ka mums uh, jāuzdod jautājums diskusiju procesā, vai šī direktīva, ja tā izplešās tik plaši, vai tā nav pārāk eh, tālajoši un vai nevajadzētu atgriezties tomēr uz, pie šiem pārrobežu aspektiem. Protams, šodien šis jautājums nav jāatrisina. Es joprojām domāju, ka ar komisijas priekšlikumu un šiem kon konstruktīviem grozījumiem no kolēģiem kaut ko varam panākt. Bet, ja mēs uh, mēģināsim, balstoties uz divu kolēģu specifiskiem eh, grozījumiem, uh, Jā, protams, ļoti pamatot ir šie grozījumi, jo mēs vēlamies, lai būtu labāk uh, uh, patērētājiem. Ja mēs tā pievērsīsimies, vai tas nebūs par traku, un tāpēc gribētu pateikties visiem no gru par grozījumiem, uz tiem pamatojoties centīsimies panākt kompromisus. Un uh, diez vai varēsim tad uh, tālāk šobrīd iet, pēc tam būs citā posmā jāveic darbs. Uh, sarunās ar ēnu referentiem, kas komitejā arī vienmēr izpaužas. Mēs centīsimies kopā strādāt un panākt progresu. Vienkārši tas nebūs, bet visu, ko jau var izdarīt, ja strādā. Un gribētu pateikties komitejas sekretariātam, kas ir paveikuši lielisku darbu ar šo balsojumu sarakstu. Un šie te uh, laika grafiks, ko mēs esam vienojušies ar ēnu referentiem. Esmu pateicīgs, ka jūs atradāt laiku sarunām, un tādējādi mēs varēsim vislabāk strādāt un rast kompromisus. Un tad redzēsim 28. janvārī, cik tālu esam tikuši. Paldies! Good, thank you very much. Anybody... Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties attiecībā uz šo diskusiju? Jā, Ēblins. Unze. Vēlējos eh, izteikt vēl kādu komentāru. Šis ir viens no punktiem, kuras, eh, kur mēs neesam viensprāts, mēs ar Švāba kungu. Uh, runa par, šo, par to, vai mēs gribam pilnīgu harmonizāciju 4. sadaļā vai nē. Ja jūs nu noteikti gribat pie tā palikt, atsevišķos, ka mums atsevišķās jomās ir pilnīga harmonizācija, tad jums jāsamienās ar to, ka būs ļoti garš katalogs. Uh, ja tā, tas būs, min, ja tā būs minimālā harmonizācija, tad mēs varam rīkoties citādāk. Tad mēs varam uh, citādāk rīkoties arī ar maksājumu līdzekļiem, kā jūs to minējāt. Es teiktu, kompromis priekšlikums, kur jūs izteicāt, ir labs, izņemot pēdējo teikumu, kur jūs sakāt, ka tā ir pilnīga harmonizācija. Un tad man jāsaka, uh, brītiņu, tad mums jāpalūkojas, ar kādiem maksājuma līdzekļiem mēs te gribam rīkoties. Un tad gribu teikt, ka mums šeit jāpievieno uh, arī vēl modernie maksājuma līdzekļi, bet iespējams, ka šeit kaut kas vēl trūkst. Un tas ir uh, tas trūkums šai pilnīgai harmonizācijai, kur jūs gribat sasniegt, jo līdz ar to mēs nevaram aptvert visas problēmas, kuras var būt šajā jomā, un mēs zinām, īpaši par šīm it kā uh, uh, melnajām aitām. Uh, jo tām it kā vienmēr rodas kāda nišiņa, par kurām neviens ne, nav iedomājies. Un tāpēc mums vajadzētu būt spējīgiem reaģēt uz šādiem pēkšņiem parādīšiem trūkumiem. Par to mums vēl vajadzētu diskutēt. Paldies! Do you want to come back on that? Or? Jā, Vorsitzende, vielen Dank. Jā, priekšsēdētāj kungs, liels paldies. Gerhards kundzes eh, iebildums ir pilnīgi pareizs, un tāpēc es ierosinu, ka ceturtā sadaļu mēs atstājam eh, šeit šo minimālo eh, harmonizāciju, bet kas attiecas 22. pantā par piegādi un par risku, tad mums vajadzētu padomāt par Eh, par šiem riskiem. Ir 26 dalība valsts, kuras ir noregulējuši šo jautājumu, un viena dalība valsts, kur nav šo saistībā ar risku. Un eh, pēdējais brīdis, kad stājās spēkā eh, patērētāja atbildība, ir no tā brīža, kad viņš saņem preci. Un tā tad runa ir tikai par vienu dalību valsti, kura. Un, mm, mm, neuzsāk patērēt aizsardzību tikai tad, kad viņš saņem šo preci, bet jau agrāk. Un, manuprāt, e, mums jādomā par šo minimālo vai maksimālo uh, harmonizāciju, bet jāņem vērā, ka ir tikai viens brīdis, kad patērētājs saņem šo preci, un tad stājas spēkā viņa atbildība. Un, protams, tas nenozīmē, ka dalībvalsts var iet vēl arī tālāk, esmu pats vēl atvērts. Mans priekšlikums ir ceturtās sadaļu uh, balstīt uz uh, minimālo uh, harmonizāciju. Un eh, ņemot vērā arī šis minētos, iepriekš minētos papildus izņēmums, mans priekšums ir tāda minimālā harmonizācija. Ja jūs tam piekrīt, tad esam liels soli tālāk, un tad mums atliek tikai noregulēt detaļas. Bet jautājums bija par to, vai 9. Eh, decembrī priekšsēdētāji kungs, un tas ir pēdējais brīdis, vai tad mēs varēsim jau dabūt gatavus šos pētījums par eh, finansu pakalpojumiem un um, Un par uh, šo otru jautājumu būtu ļoti labi, ja mums vēl būtu papildus materiāli un informācijas. Paldies! Uh, well, Paldies, jā, man arī liekas, ka tas būtu ļoti labi, un tas, ko mēs šobrīd uh, skatām, uh, tās jomas, uh, kuras harmonizēt, varbūt būtu nepieciešams vienkārši tās uh, kaut kā apkopot un izsūtīt kolēģiem kādā īsā kodolīgā paziņojumā. Man šķiet, ka mēs tomēr esam jau uh, panākuši zinām progresu. Mums nākamās diskusijas būs 9. decembrī ar šiem uh, dokumentiem, izziņojumu dokumentiem. Mēs arī uzzināsim un sagatavosim progresu ziņojumu, kā tad tie kompromisi mums top. 10. janvārī es domāju, ka mēs spēsim uh, uzskaitīt atlikušās problēmas, un 26. janvārī tad mēs balsosim. Uh, ļoti daudz darba, man, liek, man liekas, un arī, diemžēl, Ziemassvētku brīvdienās tas darbs būs darāms. Paldies, paldies gan komisijai, gan visiem par darbu, um, un uh, ātri iedzeršu nedaudz ūdens, un tādējādi paziņošu par uh, šīs dienas Eh, sanāksmes beigām. Eh, Rīts atsāksim deviņos darbu, desmitos būs balsošana, pēc tam Vailers kundzes eh, uz, par, par Vailers kundzes un Vaisbergers kundzes ziņojumiem, pēc tam pēcpusdienā turpināsim. Turpināsim savu darbu. Koordinātori atsāksim darbu 25 pār 7, 5, tādējādi mums.